Jest chyba dla nich? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze specjalne. Dāmas un kungi, ir pienācis laiks sākt mūsu sanāksmi. Tā ir ārkārtas sanāksme. Uzklausīšana faktiski, kas tiek organiz organizēta saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu ar nosākumu Izbeigt vivisekciju. Šo sanāksmi un uzklausīšanu organizēja kopā lauksaimniecības un lauka attīstības komiteja, kā arī dzen no rūpniecības, pētniecības un enerģijas komiteja, tāpat arī lūgumrakstu komiteja. Dāmas un kungi, gribētu, gribētu jums atgādināt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva kā tāda tika izveidota ar 2011. gadā pieņemto regulu ar numuru 211. Tās mērķis bija izveidot platformu, kuras ietvaros Eiropas pilsoņi var apvienot balstis, lai formulētu savas domas un iesniegtu Eiropas komisijai priekšlikums nākt klajā ar tiesību aktiem par tādiem jautājumiem, kas ietilpst ES kompetencē. Nu, tomēr, protams, viena lieta ir kaut ko apsolīt, bet otra lieta patiešām ir to kaut ko arī panākt, ir īpaši paturot prātā ka, lai iniciatīvu vispār iesniegtu, nepieciešams savākt vismaz vienu miljonu parakstu, un šiem parakstiem jābūt no vismaz septiņām dalību valstīm. Un tikai tad Eiropas komisija ņem šāda veida iniciatīvu prātā un uh, izskata pieprasījumu. To paturot prātā, es tāpēc vēlos apsveikt šīs iniciatīvas organizētājus, kas ir klāt šobrīd, un viņas pārstāv Andrē Menašs, Džanī Tamino un Klots Rais. Viņi visi trīs kopā pārstāv šīs te iniciatīvas organizētājs un sponsors. Lūk, šī ir jau trešā uzklausīšana par šo tēmu. Kā jūs varbūt atminēsieties, bija divas nedaudz atšķirīgas tēmas. Viena bija tiesības uz ūdens un viena bija viens no mums, un lūk, tagad apturēt vivisekciju. Ir ieradušies arī eksperti pēc mūsu uzaicinājuma. Viņu starpā pirmām kārtām ir Grīka kungs. Viņš ir mm, organizācijas Americans for Medical Advancement prezidents. Šeit ir arī Barēsinusi kundze, kas savukārt ir Pastēra institūta profesore un 2008. gada Nobel prēmijas saņēmē medicīnas fizioloģijas jomā. Ļoti priecājos, profesors Kungs, ka jūs varat būt šeit. Pie mums ir arī Makaivors kundze, kas ir Humane Society International pārstāve. Kā jau minēju, šodienas uzklausīšana tiek organizēta sadarbībā ar PETI, ENVI un ITRA komitejām. Un, protams, klāt ir arī Eiropas komisijas pārstāve. Ļaujiet tāpēc mūsu vidū sveikt e, eh, Mecolas kundzi, kas ir petikomitejas vicepriekšsēdētāja. Katainen kungs ir ieradies pie mums un pārstāv Eiropas komisiju, viņš, protams, tur ir vicepriekšsādātājs. Tāpat arī klāt ir Karls Falkenbergs, kas ir vides ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Pirms dodu vārdu šīs iniciatīvas organizētājiem. Gribu sniegt jums pavisam īsu kopsavilkumu no savas puses. Šajā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu šeit saistītas divas problēmas, divas lietas. Nu, protams, tas iemesls, kāpēc dzīvnieki tiek izmantoti pirmām kārtām zinātniskajā pētniecībā, tas ir viens jautājums, un otrs, vai direktīva, kas ir spēkā, pilda savu lomu un piedāvā to labāko struktūru zinātniskai pēt, pēt, zinātniskiem pētījumiem tieši dzīvnieku testēšanas jomā. šķiet būtu pavisam saprātīgi un loģiski domāt par to, vai šī spēkā esošā direktīva tomēr nebloķē jaunu zinātnisku modeļu attīstību, kas ļautu atteikties no dzīvnieku testēšanas vispār. Un ja tā, tad kādā gadījumā un kā mēs varētu izmantot eh, šos jaunos zinātnes atklājumus, lai pēc iespējas mazākā mērā veiktu pētījumus ar, dzīv ar dzīvniekiem. Nu, protams, ir jāņem vērā arī dzīvnieku labturības prasības. Un gribētu runātājus lūgt pieturēties pie viņiem atvēlētā uzstāšanās laika jo jāsaka, mums nav īpaši daudz laika, mums paredzētais laiks tikai līdz 6.30. Un vispirms došu vārdu pēti komitejas vicepriekšsādātājai. Lūdzu. Thank you very much, uh, Ms. Lielas paldies priekšsādātāji. Tieši tā kā jūs lūdzat, es ne, mēģināšu pārāk daudz laika nepatērēt, bet kā pēti komitejas vicepriekšsādātāja bija ārkārtīgi priecīga, kad dzirdēja par šo uzklausīšanu, un ir tiešām gods būt šeit un apklājā ar pāris piezīmēm par šo jautājumu. Manā pieredzē daudzi jauc pilsoņu iniciatīvu un lūgumrakstu procedūru, kas izstrādāta Eiropas parlamentā. Abas šīs procedūras, protams, ir ļoti svarīgi instrumenti, bet jāsaka, tiem ir dažādas, dažādi procedurālie ceļi un ļoti svarīgi uzsvērt atšķirību lūgumrakstu komiteja spēlē tiešu lomu piedāvājot pilsoņiem balss iespējas. Pat viens cilvēks atsevišķi var iesniegt lūgumrakstu, un tas var tikt izskatīts mūsu komitejā. Šis ir laiks, kad Eiropas pilsoņi jūtas diezgan atsaistīti no ES lēmumu pieņemšanas procesiem, un tāpēc šīs viņu tiecības iesniegt lūgumrakstus ir jāievērā, jāievēro un jāpatur spēkā. Savukārt runājot par eh, tām daudzajām pilsoņu iniciatīvām, kas tiek noradīts no komisijas puses, Eh, nu, vai tas attiektos uz grozījumiem esošā tiesība aktā vai izstrādāt jauntiesību aktu, eh, šādos gadījumos pilnīgi noteikti par šādu lietu var iesniegt lūgumu rakstu. Eh, attiecīgā regula par pilsoņu incību piedāvā lieliskas iespējas, bet tur arī vairāk svājās vietas. Šobrīd, piemēram, mēs pārskatām šo regulu un mēs ceram, ka izmantosim šo iespēju, lai vērstos ar, ar apskatītu arī problēmas, kas saistīts ar juridisko ietvaru ir mums bija šo pāris gadi pieredzēja ar šo pilsoņu iniciatīvu un redzam, ka pastāv ļoti smags birokrātiskais sloks un procedurālās grūtības. Komisija tāpēc ir uzņēmusies aktīvu lomu, lai šo problēmu risinātu. Mēs ceram, ka šo instrumentu varēsim padarīt par pilsoņiem draudzīgu un efektīvu šobrīd skatām jautājumu, kas saistīts ar diviem lūgumrakstiem, kas tika skatīti lūgumrakstu komitejā. Viena no vienas puses e, tas saistīts ar brīvas sekcijas aizliegumu un tālāk arī ar EC attiecīgās tiesību akta grozīšanu. Brīvas sekcija un eksperimenti ar dzīvniekiem, e, protams, ir bijuši par tēmu daudzām debatēm visās ES dalību valstīs un par to spriest arī dažādās institūcijās šeit Briselē. Jāsaka, tas ir ļoti emocionāls temats un mēs esam piedzīvojuši, ka daudz cilvēku to starp arī es pati esam ar ļoti stingru pārējumu pārliecība šai jomā. Šī pilsoņu iniciatīva ir eh, nonākusi pie konkrētās, izpildījis konkrētās eh, prasības, lai nonāktu pie šādas iniciatīvas procedūras. Un mēs runāsim šeit par pētījumiem un eh, pētniecību, kas saistīta ar mm, dzīvnieku, ar izmaiņiem ar dzīvniekiem. Attiecīgā direktīva pavisam drīz stāksies spēkā, un tā grozīs iepriekšējo direktīvu, kas bija spēkā jau no 98. gada, un tomēr es saprotu, ka ir zināmas bažas, kas paustas attiecībā uz zivis sekciju un dzīvnieku testēšanām tieši no zinātnieku aprindām. Un tāpēc no mūsu puses lūgumrakstu komiteja vēlas īst, eh, informēt lūgumrakstu iesniedz, iesniedzējs pēc šīs iz, eh, eh, E, pēc šīs uzklausīšanas, un es zinu, ka Katēnēn kungs arī šim jautājumam pievērsīsies. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāji! Lieliski! Un tālāk došu vārdu Katēnēn kungam. Viņš ir Eiropas komisijas vicepriekšsādātājs Dāmas un kungi. Paldies! Paldies, ka norganizējāt šo ļoti visaptvarošo uzklausīšanu šodien par Eiropas pilsoņu iniciatīvas ar tēmu apturēt vivisekciju. Šīs iniciatīvas e, veiksme ir tajā, ka ir izdevies savākt vienu miljonu parakstu, kas liecina par to, ka instruments, kas ir šis Eiropas pilsoņu iniciatīva, pilnīgi noteikti spēja darboties ES struktūra ietvaros. Šī ir jau trešā pilsoņu iniciatīva pēc uh, tiesības uz ūdeni un viens no mums, kas pagāž, kuru ietvaros pagājušajā gadā izdevās panākt līdzīgs rezultāts kopš šī demokrātijas instrumenta izveidošanas 2012. gada aprīlī. Ja sākumā gribētu pāris vārdos jums pastāstīt par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un tad pāriet pie uzklausīšanas temata. Komisija 31. martā pieņēma ziņojumu, kurā iekļauts vērtējums par pirmajiem trim šī instrumenta darbības gadiem. Mēs secinām, ka regulā paredzētā procedūra par pilsoņu iniciatīvu mm, darbojas, mēs tomēr uzskatām, ka visu šo procedūru iespējams uzlabot. Nu, piemēram, attiecībā uz tiem datiem, kas pilsoņiem jāsniedz tajā brīdī, kad viņi paraksta šādu pilsoņu iniciatīvu attiecīgajās dalību valstīs. Tāpat arī laika termiņš procedūras izpildēja, kā arī tiešsaistes parakstu vākšana ir vēl dažas tēmas, ko iespējami uzlabojam. Komisija ir apņēmusies uzlabot šīs iniciatīvas darbu, jo esam pārliecināti, ka šim instrumentam ir piemīt potenciāls, kas ļaus atkal radīt saiknes starp pilsoņiem un iestādēm, un līdz ar to mēs ar nepacietību gaidām iespēju turpmākajos mēnešos apspriest šo jautājumu, un to, protams, ceram darīt kopā ar vicepriekšsēdētāju Timermanu. Tāpat organizēsim diskusijas ieinteresētajām pusēm un citām iestādēm par to, kā uzlabot šī ļoti svarīgā instrumenta darbību. Šai kontekstā mēs atzinīgi vērtējam to, ka Eiropas parlaments šobrīd gatavo pašiniciatīvas ziņojumu, kā atbild komisijas ziņojumam, un arī to, ka padomi ir uzsākusi apspriest tieši šo jautājumu. Viens no jautājumiem, kas mūsu ziņojumā arī minēts, ir nepieciešamība pārliecināties, ka tiek uzklausīts daudz un dažādas dā, balsis uzkla, publisku uzklausīšanu laikā. Trīs mēnešu periods, ko komis, kas paredzēts komisijai lēmumu pieņemšanai attiecībā uz viens tiem, ir ļoti īs, un publiskās uzklausīšanas ir vienīgā iespēja, kā pietiekam apkopot visus dažādos pretējo uzskatu pārstāvis un uh, izsvērt eh, visu, kas par iniciatīvu jāzina. Šodien papildus um, iniciatīvas organizētējiem, kas, protams, ir galvenie šīs procedūras spēlētāji, Mēs turklāt esam eh, nodrošinājuši iespēju uzklausīt arī trīs ekspertus par tēmu, kurus eh, un, un tos uzaicinājis Eiropas parlaments. Tas tiešām ir kas jauns, un komisija to vērtē ļoti atzinīgi. Mēs patiešām ceram, ka tā kļūs par tādu visai ierastu praksi turpmākajās uzklausīšanās attiecībā uz pilsoņu iniciatīvām. Un tāpēc atkal šeit vēlos sveikt šīs pilsoņu iniciatīvas eh, apturēt vivisekciju organizētājus un darīt to arī komisijas vārdā. Mēs augstu vērtējam pilsoņu iniciatīvu par šo ļoti delikāto un svarīgo jautājumu. Tas komisija piedāvā iespēju ļoti kritiski izvērtēt visa veida centienus un vai tiešām viss tiek darīts Eiropas Savienības līmenī līmenī, lai virzītu uz priekšu tās tos mērķus, kas noteikti līgumē. Mēs esam tikušies ar organizētājiem vairākās atsevišķās sanāksmēs, un tas ļāva mums daudz labāk izprast viņu bažas un raizes un izprast viņu konkrēto lūgumu, respektīvi viņu aicinājumu atcelt 2010 direktīvas čāsvīt 63 par dzīvnieku aizsardzību, kas tiek izmantoti zinātniskiem mērķiem. Mēs ar nepacietību gaidām šīs debatas un, protams, esam gatavi arī sagatavot rakstisku komisijas atbildi. Tieši tāpat kā iepriekšējo divu uzklausīšanu laikā arī komisija šoreiz drīzāk ir tādā klausīšanās Eh, formā klāt. Un mēs uzmanīgi sakosim līdzi diskusijām starp deputātiem, organizētājiem un ekspertiem. Eh, Karls Falkenbergs no vidas ģenerāla direktorāta pavisam īsi pastāstīs jums par pašreizējo situāciju attiecībā uz šo 2010. gada direktīvu par tās um, juridisko fonu, par mērķiem. Tāpat kas attiecas uz visu pārējo, mēs vienkārši atzīmēsim dažādos viedokļus, kas tiks pausti še, šo pēcpazienu. Ļoti uzmanīgi klausīsimies visos argumentos, kas tiks likt priekšā un, pilnīgi, un iejauksimies tikai tad, ja varēsim nodrot kādu papildus precizējumu. Pēc šīs uzklausīšanas un ņemot vērā ļoti daudzos un dažādos viedokļus un argumentus, ko noteikti dzirdēsim, komisija gatavos oficiālu atbildi uz šo pilsoņu iniciatīvu Un mēs plānojam šādu veidu ziņojumu pieņemt 3. jūnijā. Nu tā, lai paspētu nodrošināt šo trīs mēnešu termiņu, par, kas noteikts attiecīgajā regulā. Paldies par uzmanību. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāja vietnieks, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds organizētājiem, kas eh, izklāstīs mums šo institīvu. Tamino kungs un Raisa kungs kopīgiem spēkiem izstāstīs par šo institīvu. Tikinokai. Thank you. Eh, parlerò in italiano per usare meglio i... Es runāšu itāļu valodā lai labāk operētu ar terminiem. Vēlos sacīt ko tādu, ko mēs bieži, ļoti bieži dzirdam, proti izmēģinājumi ar dzīvniekiem, ir ētiskas dabas problēma. Te ir runa par dzīvnieku aizsardzību. Mūsu iniciatīva par pamatīdēju izvirza secināt, vai patiesībā izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir vērtīgi cilvēku veselībai. Tātad tas ir mūsu galvenais mērķis - saprast no zinātniskā viedokļa, vai mūsdienās izmēģinājumi ar dzīvniekiem Eiropas pilsoņiem garantē labu veselību. Mūsu atbildi patiesībā ir nē, taču tā nav tikai mūsu atbildi. Šādu atbildi sniedz daudz zinātnieki ir pieejama plaša meta analīze, un tā liecina par to, ka ļoti daudz uh, pētījumu, kas pamatojas uz izmēģinājumu ar dzīvniekiem, liecina par to, ka daudzos gadījumos nav atbilsmes starp datiem, kuri tiek ievākt no izmēģinājuma ar dzīvniekiem, un iespējami līdzīgu rezultātu ar cilvēkiem. Un te nav runa tikai par to, bet kā jūs varat izmantot vienu dzīvnieku par modeli citam dzīvniekiem, ja mūs uzskatīt par grauzējiem. Un mēs ņemtu grauzējus un kurmjus. Eh, starp šīm sugām eh, datu atbilsmi ir tikai 50%. Tātad pat viņu gadījumā būtu grūti saprast, kā rīkoties, bet mēs taču vispār esam cilvēki. Kā mēs to varam pārnest, jeb ekstrapolēt uz cilvēkiem? Tā piemēram, dati par grauzējiem vai žurkām vai pelēm. Tie ir atšķirīgi, un tad kurus no tiem žurku vai pēļu datus jūs ņemsiet kā pamatu, lai izstrādātu kādu ārstēšanās metodu cilvēkiem? tas, protams, ietekmē farmaceitisko zāļu tirgu. Rīč direktīvā ir sacīts, ka izmantojot dzīvniekus izmēģinājumiem nevar, nav garantijas, ka tas nāks par labu cilvēkiem. Ja jūs paraugāties uz šo direktīvu, um, mutaģenētiskos datus ņemot un nu, nu, izpētot mēģinājums uh, ar dzīvniekiem laboratorijā gadsimta gaitā, nu, kaut vai vienkārši tikai par dažiem, dažām vielām. Daudzām vielām šie dzīvnieki ir izmēģināti, taču ir milzīgi daudz citu vielu, kas varētu būt svarīgas cilvēkiem Tātad, attiecībā uz tām vielām, ar kurām ir notikuši izmēģinājumi ar dzīvniekiem, nav iespējama ekstrapolācija. Un tad ir citas vielas, ar kurām vispār izmēģinājumi nav veikti. Patiesībā ne, nekas nenāk par labu ne pakalpot, ne patērētājiem, ne, ne pilsoņiem, ne dzīvniekiem, ne vidēji. Un tad šādā kontekstā parādās jautājums par dzīvnieku aizsardzību. Mēs m, mēģinājām iegūt daudz parakstu no ES pilsoņiem. Mēs savācām 1,3 miljonu parakstu, bet bija arī daudz šādu uh, parakstīto dokumentu, kas uh, bija kļūdīgi aizpildīti. Tātad patiesībā paraksts būtu bijis daudz vairāk. Tātad patiesībā nav atbilsmes starp uh, pētījumiem, kas tiek veikti un atbilstošais veselības aizsardzību. Deģeneratīvās slimības, kāpēc tās kļūst ar vien iz, izplatītāks, kāpēc pat bērniem ir audzēji. To skaits pieaug. Un mums taču jārīkojas cilvēku veselības interesēs, mums jārīkojas. Taču dzīvnieku datu izmantošana nav sniegusi atbilstošu atbildi. Tātad tas tiek nepareizi uz, uzsverts. Tad beigās mēs gribam noskaidrot, vai dzīvnieku modelis, modelis ir vai nav vērtīgs. Mēs uzskatām, ka tas nav vērtīgs, jo tas neko nespēja prognozēt attiecībā uz cilvēku veselību. Tātad mēs norādam uz šo problēmu. Vai ir vērtīgākas zinātniskas metodas? Mēs uz to atbildām jā. Un centieniem ir jābūt tādiem, lai vairāk ieguldītu šajās citās metodēs. Un līdz ar to varētu nodrošināt alternatīvu laboratorijām tās varētu izmantot datus, kas tiek atzīti par uzticamiem, eh, pietiekoši ātrā tempā un kas arī var atbilstoši kalpot cilvēku ārstēšanai. Un izmēģinājumi ar dzīvniekiem nepārprotam negarantē eh, veselības nodrošināšanu cilvēkiem, tad meklēsim citas metodas. Daudzas eh, metodas laboratorijā par kurām ir rakstīts, ir izskatīšanas vērtas. Tad mēs varētu skaidri saprast, kuras no tām ir lietojamas un kuras nē. Komisija apgalvo, ka tā ir eh, gatava sniegt atbalstu, nu, katrā ziņā Eiropas parlamenta deputāti šādu atbalstu ir pauduši. Pastāv daudz zinātnisko datu, zinātniskās eh, bibliogrāfijas, kas liecina par to, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem nav tā vērti, tie neparedz ārsteišanās gaita cilvēkiem, un turklāt daudz metodas var aizstāt. Te es nerunāju par mazāku skaitu dzīvnieku izmantošanu, bet par tādām metodēm, kurās dzīvnieki vispār netiek iesaistīti. Nu, es jums nevaru tagad sniegt uh, visaptverošu zinātnīšu eksegēzi, manā rīcībā nav tik daudz laika, uh, Taču mūsu mērķis ir tāds, salikt kopā visus dokumentus, padarīt to pieejumu Eiropas parlamentam, arī pašai komisijai, lai mēs tad varētu izvērtēt, vai ir pieejams labāks metods, kā tās, kas izmantotas līdz šim cilvēku veselības nodrošināšanai. Ir zinātniskās metodas saistībā ar farmakoloģiju un toksikoloģiju. Ir ļoti daudz gadījumu, kur eh, kopienas standarti un eh, tiesību akti paredz, ka var izmantot eh, pesticīdus, arī pārtiks piedevas. Mēs pieprasām, lai visa tā dara tiktu pārskatīta un mainīta un tā veidā uh, atsakoties no izmaiņām ar dzīvniekiem, arī mūsu pilsoņu veselība būs labāk garantēta. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Lūdzu. Reisas kundze. Oui, euh, bonjour. Reisa kungs. Jā, paldies. Labdien visiem. Paldies, ka uzaicinājāt mūs, mūs piedalīties šajās pretrunīgais debatēs. Pirmo reizi, kas tāds notiek uh, Eiropas pilsoņu institīvas ietvaros, jo līdz šim bija regula, kas noteica noteikumus šādā gadījumā pēc konferences Lisabons. Lisabons konferences, diemžēl es savu uzstāšanos esmu sagatavojis angļu valodā, taču dokumenti man nav uz galda, tātad runāšu, kā varēšu. Tad pateicos komisijai, ka tā uzaicināja mūs šeit uzstāst. Es esmu Klods Res, 40 gadu gaitā es strādāju, esmu Res institūtā un bioloģijas jomā darbojos pār par 60 gadiem. Šī tā ir nevalstiska organizācija, vairākas nevalstiskās organizācijas, kas ir pārakstījušas šo pilsoņu institīvu. ir savākuši apmēram, tūkst, apmēram miljonu parakstu, taču ir vēl 250 nevalstiskās organizācijas, kas ir atbalstījuši šo iniciatīvu un palīdzējuši, palīdzējuši īstenot šo iniciatīvu. Protams, mūsu mērķis ir apšaubīt 211 šķērts 2011 direktīvu. Un eh, te ir runa par uh, uzticamiem datiem cilvēku veselības aizsardzībā. Un tā, lai nodrošinātu, ka izmaiņa ar dzīvniekiem vairs netiek īstenēt. Protams, mēs neuzskatām, ka izmaiņa ar dzīvniekiem tā vārds dzīvnieks nekad nav bioloģiskais modelis citai sugai. Neviena suga nav modelis citai sugai. Nu, un šo pieņēmumu es jums varu pierādīt ar matemātiskām metodēm. Pirmkārt, kas defi kā definējam suga? Suga, kura ir apkārt barjeras. Tas nozīmē reproduktīvā uh, nošķirtība no citām sugām. Tātad kaķis ar suni nekrustojas. Tātad te ir runa par ģenētisko fondu. Suga ir unikāla ģenētiskā ziņa. Un šī suga tiek pakļaut zināmam stresam, izaicinājuma tā varētu sacīt, īpaši, piemēram, pakļaušanu kādiem ķimiski, kādām ķimiskām vielām eh, vai arī slimībām. Es te jums neuzskatīšu veselu sarakstu, um, kas no veselības viedokļa rada mums problēmas. Tātad viena suga reaģēs ar tās rīcībā esošajiem gēniem un cita suga, kam ir pilnīgi cits ģenētiskais fons, reaģēs visam citādi. Tātad nav nekāda pamata uzskatīt, ka abas sugas reaģēs vienādi. Um, reakcija var būt vienāda, bet varbūt arī pilnīgi pretēji tā pamatojoties. Uz šo principu nevar teikt, ka viena suga ir uzticams modelis citai sugai. Tātad mēs tā nostājamies pret to priekšstatu, ka dzīvnieks var būt modelis cilvēkam no veselības viedokļa vai prevencības viedokļa, Eh, lai saprastu, kāda medicīniskā aprūpa cilvēkam vajadzība, kāda ārstēšanās. Ķīmijas eh, rūpniecībais, protams, te ir pavars lielisks iespējas, ja jums kā produkts X un jūs vēlties to laist tirgu. Iespējams, ka tas ir nedaudz kancerogēns. lai pierādītu, ka šis, eh, šī prece nav kancerogona, jūs varat. Eh, jūs varat izvēlēties kādu tādu peļu sugu, kā piemēram B67E1, e un tad tur tā, eh, tur šī reakcija nav tik negatīva, tad var secināt, ka produkts ir labs. Un tad, ja, piemēram, citai sugai, peļu sugai, ko apzīmē ar C3H, eh, šīs eh, sekas ir daudz smagākas, tad vienkārši secinājums ir atšķirīgs. Tātad atkarīgs Un, ja jūs pamēģināsiet to uz sugu B67L šķērsvītra 6G, tad eh, rezultāts būs pilnīgi pretrunīgs pilnīgi pretējs. Tātad šīs vielas ražotājs var laist tirgu savu preci, pamatojoties uz tā, ar kādu sugu ir veikts izmēģinājumi. Un tas attiec uz uh, pamat ves, uh, slimībām, tādām kā Alzheimers, diabēts, uh, vēzis un arī prostatas vēzis. Un arī autisms. Es jums gribēju parādīt tabulu ar skaitļiem. Uh, kuras esam ievākuši Francija. Veselības aizsardzības institūts, Nacionālais institūts ievāc datus, tas, diemžēl, es nevarēšu šos datus iegūt ar internetu palīdzību, jo šeit Eiropas parlamentā es netiek internetam, diemžēl, klāt. Tātad, deviņu gadu laikā no 2000 šā gada līdz 2009. gadam cits Francijas institūts, kas nodarbojas ar veselības pētījumiem secināja, ka diabēta gadījumu skaits ir 5 divkārt, Alzheimer slimību pie, gadījumu pieaugušas arī divkārt, krūšu vēzi gadījumu pies, pieaug vairāk par divām, divām reizēm, autismu gadījumu pieauga ar 50 uh, rādītāju, 50, laikā no 2000 līdz 2009 gadam, un cilvēki, kas jau slimo ar šo autismu, eh, viņu skaits pieaug par 250. Eh, un ja mēs domājam, ka mēs varam turpināt ar eh, dzīvnieku modeli kā cilvēku veselības modeļu paraugu, tad 2000. gadā dzimušie bērni 2050. gadā katrs trešais no tiem būs diabētiķis, katrs ceturtais slimos ar Alzheimeru, viena trešdaļa no sievietēm slimos ar, ar krūšvēzi, un trešdaļa vīriešu cietīs no prostats vēža, un viena trešdaļa cilvēku būs uh, dzimuši ar autismu. Un neaizmirsīsim, 2050 gads, gads nav ļoti tālu. Tā tad ir jāpārtrauc veikt izmēģinājums ar dzīvniekiem. Kā tad mēs varam rīkoties tālāk? Nu, mums ir zinātniski pētījumi, ko var uzskatīt par eh, metodam, lai izvērtētu ķīmijas vielu tohtis, tos, toksisko risku. Piemēram, ZPS eh, šūnas ir atvasināms no jebkādas eh, šūnas no citiem organismiem mēs tās varam ievākt, nenodarot pāri. To tās var ņemt no vīriešiem, no sievietēm, no jaundzimušiem bērniem, pieaugušiem un arī vecā gadgājuma cilvēkiem un arī atkarībā no etniskās piedarības un rases, rases piedarības. Un šī metode ļauj šīs šūnas IPS pakļaut kaut kādām ķimiskām vielām ilgāku laiku, un šajā gadienā tiek iegūts rezultāts par konkrēto vielu, un tas rezultāts attiec uz mūsu šūnām. Protams, tas ne, ne, nesniedz kopainu. Taču Pēc tam šos izmēģinājumus, šis pētījums var eh, veikt ar visu cilvēku kopumā, klīnikā, un tad var eh, izdarīt visaptvarošu secinājumus, ko šis, eh, ko šī ķīmiskā viela izdarīs ar šo cilvēku. Tas ir pretēji tam, ko tagad paredz rīč, ka jūs varat pētījums veikt ar dzīvniekiem, bet mēs taču neesam tie paši suņi vai trusīši. Nevar tā salīdzināt. Runājot par biomedikāliem pētījumiem, es vēlos citēt Sidneja Brennera vārdus Nobela prēmijas laureāta, ka pētījumi biomedicīnā tiek veikti no, no uh, vienam slimniekam, kas ir gultā, domājot par to, kā tas ietekmē slimnieku, kas pats spēj staigāt. Uh, Taču vēlos noslēgumā sacīt, ka nav iespējams šādi turpināt. Ir pienācis laiks mainīt ritmu, bioloģiskie pētījumi ir veikuši milzīgu progresu, Tagad ir uh, vairākas tehnikas pieejamas, kas tur ir, piemēram, citas, bet, nu, detalizētāk nestāstīšu, kas attiec uz cilvēku veselību, nevis uz dzīvnieku veselību, un es vēlos, lai ārsti tā arī rīkotos. Paldies! Paldies! Es uh, atvainojos par to, ka man ir uh, tāda loma, esmu priekšsādātājs, protams, par to esmu pateicīgs bet eh, man nākas jūs pārtraukt. Šīs prezentācijas būs eh, pieejamas mūsu komitejas mājaslapā. Tagad Eiropas komisijas pārstāvju uzstāšanās. Un eh, kā pirmais runās Falkenberga kungs. Viņš ir vīdes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Tūlīt atbrīvosim jums vietu šeit pie prezidija kāda Falkenberga kungs. Paldies! Eiropā ir viens no advancētākajiem tiesiskajiem ietveriem uh, laboratorijas dzīvnieku izmantošanā, un globālā mērogā to ļoti augstu vērtē. Mēs esam panākuši kompromisu attiecībā uz direktīvu par laboratorijas dzīvnieku aizsardzību, un īstenībā tas prasīja vesels septiņus gadus. Tagad eh, kompromiss ir sagatavots. Protams, ka tas eh, tā īsti neapmierina nevienu no pusēm, taču, ja jūs neesat apmierināts ar kompromisu, tad tas nozīmē, ka kompromiss ir patiešām labs. Mūsu pilsoņu bažas vajag eh, ļoti uzmanīgi uzklausīt. Un šajā sakarībā gribētu norādīt, ka tieši to mēs arī pašlaik darām. Falkenbergungs tagad ir šeit pie pretī kalda, un es tūlīt viņam došu vārdu. Viņš mums pastāstīs par pašreizējā tiesiskā ietvara pieņemšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par to, ka esat norganizējuši šo klausīšanu. Man ir jāsaka, ka ļoti, jūtos ļoti pagodināts par to, ka varu šeit izteikties un blakus sēž ļoti labi pazīstami zinātnieki. Es pats esmu mācējies tikai ekonomiku, taču jūs man lūdzāt pastāstīt par tiesisko ietvaru par regulējumu Eiropas Savienībā. Un tieši tāds man ir uzdevums. Tāpēc arī centīšos vienkārši paskaidrot eh, dažus no būtiskākajiem jautājumiem, par ko jau tikko dzirdējām. Iniciatīvas viens no galvenajiem uh, lūgumiem tas, ko šī institīva prasa, šķiet uh, nevienam neizraisa nekādas šaubas. Mēs visi vēlamies labākas, drošākas uh, testēšanas metodes. Dažas no šīm metodēm jau ir labi izstrādātas un tās arī darbojas tirgu, un šīs jaunās metodas ir daudz labākas par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Uh, Tieši tāpēc arī Eiropas Savienība pārskatīja tiesību aktus, kas tika pieņemti 1986. gadā. Mēs sagatavojām 2010. gada direktīvu numur 63. Un, principā, šeit tiek uzsverts, ka ir jādod priekšroka jebkādiem citiem testēšanas veidiem, nevis izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Tagad nolasīšu ceturto šīs direktīvas pāntu, un tur ir teikts, ka dalībvalstis nodrošina, ka kur vien iespējams zinātniski apmierinoša testēšanas metode, kas uh, neizmanto dzīvus dzīvniekus, tiek izmantota, un šeit uzvaru tātad tiek izmantota uh, shall be used šajās procedūrās. Mūsu regulējumā šāda procedūra nozīmē testēšanas metodi, kur ir ietverti dzīvnieki. Tātad, jebkādi citi atzīti pasākumi ir jāizmanto Eiropas Savienībā, un mūsu dalību valstīm ir pienākums nodrošināt, lai tieši tā notiktu. Šie tiesību akti, un to jau pieminēja kolēģi šeit prezidijā, ir transponēti, tātad direktīva ir transponēta visās 28 dalību valstīs. Bet šis ir relatīvi nesens tiesību akts. Šī direktīva ir jāpiemēro dalībvalstīs kopš 2013. gada beigām. Tas nozīmē, ka mūsu pieredze un piemērošanas rezultāti ir relatīvi neseni. Mēs um, tikai tagad sākam uh, izvērtēt to, kas ir noticis. Tātad kopš īstenošanas ir pagājuši pieci gadi. Tad, kad būs pagājuši pieci gadi, tad 2018. un 2019. gadā mēs varētu parlamentam un padomas ministriem iesniegt pilnīgu pārskatu par šīs direktīvas īstenošanu. Es tikko citēju vienu direktīvas pantu, kur tiek uh, pieprasīts izmantot alternatīvas metodas, ja šīs metodas jau ir pārbaudītas un certificētas. Bez uh, šī panta direktīva arī nodrošina, lai dzīvnieku izmantošana tradicionālās procedūrās tiktu ierobežota. Tātad ir jāizskata apstākļi, kādos uh, dzīvnieki tiek izmantoti, un mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu dalībvalstis skatītos, lai laboratorijās, kur dzīvnieki vēl ar vien tiek testēti, eh, apstākļi būtu pēc iespējas labāki, lai tiktu samazinātas sāpes, stress un tā tālāk. Tāpēc mēs uzskatām, ka visreālākais mūsu izaicinājums ir eh, pēc iespējas ātrāk apstiprināt alternatīvas testēšanas metodas. Tas nozīmē, ka 2010. Gada, 10. gada direktīvas ietveros šīs testēšanas metodas varētu izmantot un tās būtu obligātas eh, visām testēšanas laboratorijām Eiropas Savienības teritorijā. Šajā saistībā es gribētu teikt, ka Eiropas Savienība ir tik ļoti ievērojami pavirzījusies uz priekšu un īstenībā atrodas daudz tālākā pozīcijā nekā jebkura cita valsts pasaulē. Es nezinu, ka kādā citā valstī būtu spēkā tik labi tiesība akti, kas tik skaidri noteiktu dzīvnieku aizsardzību un pieprasītu izmantot alternatīvas metodas, kur vietas ir iespējams. Reālajā dzīvē un tieši par to varbūt arī runā kritika, ko mēs uzklausam katru dienu. Tātad reālajā dzīvē zinātnieku aprindās vēl ar vien tiek pausti dažādi argumenti. Es uzklausīju šīs prezentācijas, es ticu, ka visi runā no sirds. Tad, kad mēs redzam, kā par šiem jautājumiem tiek diskutēts zinātniskās komitejās, mēs redzam, ka vēl ar vien ir daudz šaubu par uh, to, uh, kas, par ko īsti šeit ir runa. Eiropas Savienība dzīvnieku labturību ierakstījusi līgumā kā Eiropas Savienības mērķi, taču vienlaicīgi mūsu līgumā ir ierakstīts arī piesardzības princips. Domāju, ka mums visiem kopā vajadzētu sadarboties un cerams, ka šeit iniciatīva arī varētu dot savu ieguldījumu mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk nonākt pie zinātniskas vienošanās, pie vienprātības zinātnieku starpā par to, kuras procedūras ir pietiekami uzticamas no zinātniskā viedokļa. Rīt šī direktīva pieprasa dzīvnieku testēšanu. Jā, taisnība, taču tas ir pēdējais glābiņš. Rīčs tāpat kā jebkura cita, eh, cits tiesība akts pieprasa izmantot alternatīvas metodas esošos datus, un tikai gadījumā, ja iepriekš minēto nevar izmantot, tiek akceptēta arī dzīvnieku testēšana. Tieši tas ir ierakstīts regulās, un tieši par to mums arī vajadzētu uh, būt pārliecinātiem un nodrošināt, lai tas kļūst par realitāti mūsu laboratorijās. Un uh, lai zinātnieku institūcijas, kas ir izveidotas, nodrošinātu, ka tās vielas, ar ko pilsoņi ikdienā sastopas, būtu um, pietiekami labi pārbaudītas ar visām iespējamām metodēm, pēc iespējas mazāk, izmantojot izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Paldies! Lielas paldies direktoram. Mēs ļoti labprāt vēlētos, lai jūs turpinātu piedalīties uzklausīšanā. Un tagad eh, pirmais eksperts. Grīka kungs. Lūdzu. Pirms došu jums vārdu, es eh, gribētu teikt, ka pēc eh, tam, kad būsim uzklausījuši ekspertu, mums būs eh, jautājuma un atbilžu sesija. Vispirms izteiksies deputāti, kas jau ir pauduši savu vēlmi stāties Ja būs laiks, tad mēs uh, varēsim dot vārdu arī citiem deputātiem pēc brīvā mikrofona procedūras. Un pēc tam dosim vārdu arī pārējiem runātājiem, Menašo kungam un citiem. Grīga kungs šķiet ir gatavs sākt uzstāšanos. Lūdzu, jums vārds. Začināmi. Is the uh, microphone functional? Yeah. Good. Excellent. Mikrofons darbojas. Jā, ļoti labi. Uh, pirms sākšu uzstāties, es gribētu pateikties Eiropas komisiju un, un arī lauksaimniecības komitējā par to, ka mm, dosiet man šodien vārdu. Es vēlētos pateikties arī visām NVO un privātpersonām, kas ļāva man šeit atbraukt, un šādu cilvēku ļoti daudz, tāpēc nevar visus nosaukt vārdā. Gribētu jums pateikties arī, eh, ka dalībniekiem, liels paldies, ka ieradāties. Man ir patiešām liels gods, ka var jūs uzrunāt. Mani uzaicināja tāpēc, ka esmu eksperts eh, dzīvnieku modelēšanā, un es gribētu īsi pastāstīt par savām kvalifikācijām. Man ir vairāk nekā 20 publikācijas, jo īpaši attiecībā uz dzīvnieku modeļiem esmu publicējies dažādos zinātniskos žurnālos. Šeit nav runa par rezultātiem no dzīvnieku testēšanas. Īstenībā šeit ir runa par rakstiem, kur tiek izskatīta zinātnes filozofija, kas, uz kuras balstās dzīvnieku izmantošana zinātnē. Esmu eksperts dzīvnieku modelēšanā kā tādā. Es nevar, neesmu nekāds eksperts, lai noteiktu, kuru dzīvnieku vajag izmantot konkrētas slimības testēšanā. Esmu sarakstījis arī dažādas grāmatas, nodaļas grāmatās esmu publicējies gan zinātniskajā literatūrā, gan plašsaziņas līdzekļos, esmu arī uh, runājis par dzīvnieku izmantošanu zinātnē un tās priekšrocībām un trūkumiem. Ir, protams, arī priekšrocības. Esmu bijis profesors divās medicīnas augstskolās Eiropā, uh, eh, ASV, un es atklāti sakot, neko nesaņemšu par piedalīšanos šajās debatēs. Es uzstāju to, ka man nav nekādas finansiālas intereses par šo debašu rezultātiem. Un es to saku tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku runā par to, ka eh, zinātnieki atbalsta dzīvnieku izmantošanu pētniecībā un testēšanā. Šie pētījumi ir maldinoši, tāpēc, ka vismaz vienam no dalībniekiem ir interese izmantot eh, dzīvniekus modelēšanā. Uh, Un es gribētu norādīt, ka eh, šeit nav neviena iemesla, kāpēc man vajadzētu uzsvērt to, ka esmu eksperts. Negribu teikt, ka dzīvnieku modelēšana ir tik būtiska. Kopumā biomedicīnas zinātnēs un eh, farmācijas eh, kopienā ir skaidrs, ka dzīvnieku modelēšanai nav īpaši nekādas saistības ar cilvēku reakciju uz slimībām. Esmu par to ļoti daudz runājis savās grāmatās. Mēram, simts vakcīnas pret HIV aids ir bijušas ar labiem rezultātiem attiecībā uz dzīvniekiem. Diemžēl eh, nulle no šīm vakcīnām ir izrādījušās veiksmīgas eh, cilvēkiem. Tātad nulle no viena simta. Tātad šeit nevajag būt nekādam statistikas speciālistam, lai saprastu, ka dzīvnieku modeļiem nav nekādas vērtības. Tāpat eh, tūkstoši dažādu medikamentu uh, nodrošināja uh, neiro aizsardzību uh, cilvēkiem, uh, kas ir cietuši no triekas, bet dzīvniekiem, bet cilvēkiem nekas tam līdzīgs netika uzrādīts. Dzīvniekiem, diemžēl, nav nekādas prognozējušās vērtības attiecībā uz cilvēku slimībām, bet tomēr pētījumos tiek teikts, ka dzīvnieku modelēšanai ir prognozējoša vērtība. Šeit esmu eksperts. Šī prognozējošā vērtība ir primārais attaisnojums, kāpēc dzīvnieki tiek izmantoti medikamentu un slimību pētniecībā. Tas tiek izmantots kā galvenais attaisnojums, un tas ir absolūti nepareizi. Dzīvniekus var izmantot eh, zinātnē deviņos veidos. Divas jomas, kas uz mums attiecas, ir pirmais un otrais eh, eh, cipars. Tātad dzīvnieki kā prognozējošie modeļi slimībām un dzīvnieki kā prognozējošie modeļi medikamentu testēšanai. Jā, protams, dzīvniekus var izmantot, lai aizstātu, teiksim, sirds vārstoļus cilvēkiem, lai uzzinātu jaunus faktus par pasauli. Tāpat arī šeit ir dažāda alternatīva attiecībā uz trešo punktu. Nevienmēr tā ir bijis, bet pašlaik tas tā ir. Liela problēma saistās ar pirmo un otro skaitli. Te ir runa par to, kā uh, dzīvnieku testēšana tiek pārdota sabiedrībai. Ir divi principi, kas uh, saistās ar zinātni un kas saka, ka dzīvnieku izmantošana ir laba cilvēkiem. Pirmais ir evolūcija. Šajā grafikā es uh, demonstrēju, kā mūsu kopējie senči, uh, tad, tad pērtiķi un cilvēkviedīgie pērtiķi uh, ir ļauši nonākt tātad pie uh, orangutāniem, gorilām, šimpanzēm un cilvēkiem. Mums visiem ir vienāds ģenētiskais materiāls, taču laika gaitā mēs esam kļuvuši dažādāki, un tagad mūsu gēnos ir atšķirības. Šīs atšķirības nav parāk lielas, tās ir pavisam mazas atšķirības. Otrā zinātnes joma, kas saka, ka uh, dzīvnieku modeļiem ir prognozējoša vērtība, ir uh, kompleksuma zinātne. Es um, atvainojos par šo slaidu. Šajā slaidā ir ļoti daudz informācijas, un es nesagaidu, ka jūs to visu sapratīsiet. Taču esmu šeit uh, uzsvēris uh, galvenos trīs punktus, par ko es gribētu īsi parunāt. Kompleksa sistēma sastāv no vienkāršām sistēmām, kas as, pastāv zemākos organizācijas līmeņos. Citiem vārdiem sakot, mēs uh, visi sastāvam no zvaigžņu putekļiem, mums visos ir ogleklis, skābeklis un tā tālāk. Un šis ogleklis darbojas manī tieši tāpat, kā tas eh, darbojas vistā, pelē vai šimpanzē. Taču kompleksām sistēmām ir arī organizacionālā hierarhija. Tas nozīmē, ka visi šie atomi kopā izveido gēnus, un gēni izveido aktīvus tīklus. Tas nozīmē, ka mēs pašlaik pētām pilnīgi atšķirīgu situāciju. Augstākos organizācijas līmeņos kompleksas sistēmas nedarbojas vienādi. Un tā kā tās darbojas tik atšķirīgi, tad tas var eh, radīt apstākļus, ko uh, var raksturot ar hausa teoriju. Un es tagad šajā eh, slaidā jums demonstrēšu hausa teoriju. Tas ir matemātisks modelis, kur viena kompleksa sistēma atšķiras no otras kompleksas sistēmas. Un tas notiek tikai ceturtajā pakāpē aiz uh, desimāla daļas. Tātad īsnībā šī atšķirība ir ļoti maza. Uh, Jūs redzat, ka šīs datorprogrammas laikā atšķirības starp šo vieglāk iekrāsoto līniju un biezāko līniju kļūst arvien lielākas un izteiktākas. Tas eh, nozīmē, ka ja medikaments tiktu dots cilvēkam, ko apzīmē šī biezā līnija, tad cilvēks tiktu nogalināts. Bet, ja šo medikamentu dotu uh, eh, tievākajā, tievākās līnijas cilvēkam, tad uh, šīs medikamentus cilvēki izārstētu. Tieši to mēs arī varam konstatēt eh, cilvēku medicīnā. Kā mēs zinām, ne visi cilvēki vienādi reaģē uz slimībām un medikamentiem. Noslēgumā, lai dot argumentāciju šiem um, teorētiskajiem jautājumiem, es gribētu teikt, ka ir ļoti daudz empirisko pierādījumu, kas neļauj teikt, ka dzīvniekiem ir prognozējuša vērtība cilvēku medicīnā. Šis ir tikai viens slaids, bet eh, zinātniskajā literatūrā ir ļoti daudz šādu slaidu par ļoti dažādiem tematiem. Šajā konkrētajā slaidā mēs mēr, mērām cilvēku biopiemību un eh, šo medikamentu piemību trīs eh, dažādos dzīvniekos - primāti, grauzēji un suņi. Kāpēc šis slaids ir tik mulsinošs? tāpēc, ka tāda arī ir šī doma. Nav nekādu simbolu, nekādas e, organizācijas. Mēs redzam, ka tas viss ir izkaisīts, un šeit e, nav pilnīgi nekā, kas ļautu mums pie kaut kā pieķerties. Ja mēs šos, šīs, šo, šīs medikamentus dotu cilvēkam, un mēs mēģinātu saprast, kā šie medikamenti ietekmē cilvēku audas, tad e, pētījumi ar dzīvniekiem mums pilnīgi neko nedotu. Ja šie, šā, šām prognozēm būtu kaut kāda vērtība, tad visi šie punktiņi atrastos vienā punktā, e, vienā vietā uz šī slaida. Kā jūs redzat, tā nebūtu nav, tas viss ir pilnīgi izkaisīts. Tas nozīmē to, ka pat ja uh, dzīvniekiem brīžiem ir tāda pati bio pieejamība kā cilvēkiem, tas notiek tik reti, ka pat ja mēs zinām šos datus par dzīvniekiem, mēs pilnīgi un galīgi nezinām, kāda būs uh, biopieejamība cilvēkos. Un tas viss attiecas arī uz toksiskumu, uz vēzi izraisošām vielām, uz uh, narkotikām, medikamentiem un tā tālāk. Tieši tāpēc arī dzīvniekus izmantot, tā lai mēs varētu pētīt dzīvniekus un zinātu, kas notiks ar cilvēkiem. Dzīvnieki mums pilnīgi un absolūti nedod neko nevienā situācijā. Bet it kā tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc dzīvnieki tiek izmantoti. Es negribētu teikt, ka dzīvniekiem un cilvēkiem pilnīgi nekas nav, vien, nav, nav kopīgs. Protams, visiem zīdītājiem ir sirds un plaušas. Šie orgāni īstenībā darbojas ļoti līdzīgi visiem zīdītājiem, taču uh, reakcija uz medikamentiem un slimībām atrodas daudz augstākā organizācijas līmenī. Un šķiet, ļoti nelielas ģenētiskas atšķirības ir daudz izteiktākas un svarīgākas. Šīs ģenētiskās atšķirības izmaina šīs atšķirības starp sugām, un arī mēs redzam, ka starp cilvēkiem pastāv ļoti lielas atšķirības. Pašlaik uh, Mēs atrodamies personalizētas medicīnas ērā. Tas nozīmē, ka mēs gribam uh, medikamentus sasaistīt ar jūsu ģenētisko profilu. Noteikti nevis ar jūsu māsas vai pat ar manu medicīnisko profilu, nē. Mēs nevaram piemērot visiem vienādu risinājumu. Mēs rādzam, ka sievietes un vīrieši reaģē atšķirīgi uz slimībām un medikamentiem. Mēs zinām arī, ka ir atšķirības starp etniskām grupām attiecībā uz slimībām un, un medikamentiem. Nesen uzzinājām arī, ka identiskiem dvīņiem ir dažreiz atšķirīga reakcija uz slimībām un medikamentiem. Ja kāds saka, ka e, medicīnas e, dzīvnieku modelis ir ģenētiski izmainīts, lai tas e, palīdzētu cilvēkiem, tad lūdzu pajautājiet, cik ļoti ir jābūt lielām šīm ģenētiskajām atšķirībām, lai panāktu to, ka šis medikaments jums būs piemērots. Ja jau divi identiski dvīņi nereaģē vienādi uz uh, vienu medikamentu, tad tas ir pilnīgi neiespējami, ka uh, dzīvnieku modeļi, pat ja tie ir ģenētiski modificēti, dotu kaut kādu prognozējošu vērtību cilvēkiem. Mēs zinām jau gadiem ilgi, ka vairākums zāļu īstenībā nav viegli panesamas cilvēkiem. Un šķiet man tika atvēlētas 16 minūtes. Nē, jūs jau esat pārsniedzis jums atvēlēto laiku. Man teica, ka man būs 16 minūtes. Es patiešām atvainojos. Man ir 16 minūšu runa. Labi, mēģināšu uh, runāt ātrāk, mēģināšu pārliekt kādam slaidam. Šī iniciatīva, par ko mēs šodien runājam, attiecas gan uz zinātni, gan uz ētiku. Bet, ja dzīvniekiem nav nekādas prognozējušas vērtības attiecībā uz cilvēku slimībām, tad uh, noteikti vivisekcija nav šis nepieciešamais ļaunums. Es atvainojos, ka es eh, pārsniedzu savu atvēlēto laiku, eh, kaut kas nogāja greizi komunikācijā. Paldies! Przechodzimy do wypowiedzi. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, un tagad pār, pāriem pie jautājumiem un atbildēm. izteiksies deputāti no konkrētajām eh, komitejām, kas līdzdarbo šīs uzklausīšanas organizēšanā, un, protams, ir arī attiecīgi sadalīts laiks, mm, kas viņiem paredzēts. Vispirms uzstāsies Klāra Gilera, divas minūtes, ne vairāk, ne vairāk, lūdzu, iekļaujieties jums atvēltā laikā. Priekšādā tā paldies. Pirmām kārtām gribu apsveikt šīs pilsoņu iniciatīvas organizētājas ar panākumiem. Es domāju, ka tas ir ļoti labs paveikts darbs un ir jārespektē šāda pilsoņa iniciatīva. Klausies uzmanīgi arī prezentācijās un, protams, to darīšu arī tālāk šīs uzklausīšanas gaitā. Gribu turklāt arī noliegt galvu to pētnieku un zinātnieku priekšā, kas ir ieradušies šeit. Uh, Domāju, ka viņi visi ir devuši būtiski ieguldījumu mūsu veselības un dzīves līmeņa uzlabošanā. Un te es runāju par pilnīgi visiem zinātniekiem un pētniekiem, pat tiem, kas ir veikušā dzīvnieku testēšanu. Bet es gribu uzsvērt, tātad, ka visiem zinātniekiem aplies. Es pati neesmu eksperte ne pētniecībā, nedz arī dzīvnieku testēšanā. Uh, esmu centusies tomēr savākt pēc iespējas vairāk informācijas par, tēmu, par šo tēmu. Esmu tikusies ar zinātniekiem, ar pētniekiem. Esmu tāpat arī apmeklējusi Granādas universitāti, biomedicīnas centru tur, kur notiek dzīvnieku testēšana. Un cenšos nu, iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par šo tēmu. Bet jāsaka, manī tomēr mīt būtisks šaubas 2010. gada direktīvā, kuru jūs vēlaties tagad atcelt, ir iekļauts konkrēts mērķis. Un šis mērķis, nu, ko jūs runājat, ir aizstāt dzīvnieku testēšanu ar kaut ko citu, tāpēc es domāju, ka šīs direktīvas mērķis par šos pamatos tomēr ir visai saprātīgs. Es nesaprotu, kurš jau jums to teica, ka no bioloģiskā skatu punktu raugoties dzīvnieks nevar aizstāt nevienu citu sugas dzīvnieku kā izmēģinājumu objektu, bet es esmu dzirdējis arī pretēju apgalvojumu. Es dzirdēju jūsu argumentus, bet es saku, esmu dzirdējis arī pilnīgi pretēju argumentu. Tā viens šķiet, ka pastāv zināmas pretrunas un pat zinātniskajās aprindās nav vienprātības par šo jām. Es nedomāju, protams, ka ir viegli aizstāt eh, šobrīd eh, dzīvnieku kā testa modeli ar kaut ko citu šobrīd. Protams, ka pamazām dzīvnieku testēšana ir jāizbeidz, un tas arī būs kādā brīdī jāpanāk, bet varbūt, ja jums dos iespēju uzstāties, vai jūs man varētu pastāstīt, kā tad ir iespējams pilnībā visos eksperimentos aizstāt dzīvniekus ar kādu citu modelēšanas vedelu. Man liekas, ka tas nav iespējams, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies! Tālāk došu vārdu Vojčehovska kungam uz pusotru minūti była grupa, grupa zgłosiła, w takim razie dziękujemy. Pan poseł Hausling. Šķiet, ka viņš šobrīd nav tāpat, tātad, tāpēc došu vārdu Martinam Hauslingam. Ja, gut, ja, Vorsitzende, habe ich ja jetzt drei Minuten. Paldies, priekšādātāj, tas nozīmē, ka man tagad ir trīs minūtes atvēlētas. Es gribētu pirmkārtām pateikties iniciatīvas iniciatoriem. Un es domāju, ka mēs Eiropā noteikti atrodamies labākā situācijā kā citur pasaulē, bet politiski mums uzdevums ir eh, šo situāciju vēl ar vienu uzlabot. Mēs eh, izmantojam vairāk kā 11 tūkstošus dzīvnieku izmēģinājumos ar dzīvniekiem, un eh, varbūt no 2008. gada šī situācija tomēr ir labāka, jo tad par pusmiljonu dzīvnieku tika vairāk izmantots. Mums eh, noteikti vajadzētu varbūt padomāt par to, kā šo situāciju vēl vairāk uzlabot. Mēs eh, uzskatām, ka, protams, eh, dzīvnieku modelēšana nav uh, galīgais uh, rezultāts. Mēs redzam, ka uh, Jau pēc pirmajiem klīniskiem izmēģinājumiem 90% no medikamentiem izgāžas un netiek akceptēti. Ir skaidrs arī, ka medikamentiem ir blakus parādības un ir skaidrs, ka dzīvnieku izmēģinājumi nav pietiekami spēcīgi. Jautājums par alternatīvām. Vai mēs varētu tikai ar, dzīv, ar, ar datormodeļiem visu aizstāt? Vai mēs varētu tikai ar datu palīdzību aizstāt uh, pētniecību, varbūt dzīvnieku uh, vietā mēs varētu izmantot šūnas vai cilvēku materiālus. Jautājums ir par to, vai mēs esam nonākuši pietiekami tālu, lai mēs bez šābām varētu teikt, ka mums šīs alternatīvas ir un ka mēs tagad varam tās izmantot. Ja šajā virzienā būs pietiekami daudz pētījumu, tad mēs varēs, varētu teikt, ka tagad mums ir jauni modeļi, ko izmantot. Direktīva, par ko šeit ir runa, manuprāt, vēl nav pilnībā aizstājama. Protams, mums ir jānodrošina, lai dzīvnieku aizsardzība būtu pēc iespējas augstākā līmenī, bet varbūt šie instrumenti ir jāmeklē kaut kur citur, varbūt ir jāpieņem citi tiesību akti bez šīs direktīvas, jo par direktīvu īsti šeit nav runa. Jautājums, vai kaut kur citur pasaulē patiešām pastāv alternatīvas, ko jau tagad varētu izmantot? Un Vai mēs eh, patiešām varēsim nonākt līdz tādam brīdim, kad dzīvnieki nebūs vajadzīgi izmēģinājumos? Mēs noteikti visi par to priecātos. Pani Pausu Hazakamp. Lielas paldies. Nākamais runātājs Hazakampas kundze. Divas minūtes, lūdzu. Priekšādā paldies. Gribu teikt paldies visiem, kas uzņēmā šo iniciatīvu mm, pilsoņu iniciatīvas instrumentu ietvaros. Nu, jāsaka, ka tāpat laikā, kad cilvēki dzird par dzīvnieku testēšanu, nu, suņu, kaķu testēšanu, tālāk emocijas mēdz sist visai augstu vilni. Nu, protams, ka tās ir tikai dažas no tām sugām, kas tiek pakļautas dzīvnieku testēšanai, ir tiek izmantos dzīvnieku testēšanā, un dzīvnieku testēšana pārsvarā, protams, nenotiek nebūt pār, nepārskatāmā veidā, tāpēc tas kaut kur tālu no sabiedrības, no plašiņas līdzekļiem. 12 miljonu dzīvnieku katru gadu tiek izmantot Eiropā dzīvnieku testēšanai. Tas ir tikai Eiropā vien, un tas ir tikai neliels procents, 10% no kopējā to dzīvnieku skaita, kas savas dzīvības zaudē laboratorijās ir tad tie, kas paliek pāri kaut kādos testos, tie, kas iet um, bojā, tad tie, kas tiek izmantot tikai kaut kādas šūnu audzēšanai, un esam redzējuši, ka dzīvnieku testēšana apjomos tomēr ļoti pieaug. Priekšādātājs domāju, ka tas ir vienkārši kaut kas neiespējams, nepieļaujams. Tie taču ir, tas ir dzīves radības, un mums ir jāņem vērā, ka viņi ir pelnījuši mūsu aizsardzību mēs redzam, ka daudz no šiem testiem faktiski ir, nu, tik daudzskaitlīgi, bet pilnīgi ne pie kā nenoved. Viņi ir pilnīgi lieki, neko nedod. Daudz runā par šo prognozējošo vērtību, kas piemīto dzīvnieku testēšanai, bet nu pat dzirdējām ekspertu šeit no podījuma, kas teica, ka šāda vērtība ir ļoti ierobežota, ļoti neliela šāda veida piemērošana iespējama. Nu, tad tas nozīmē, ka šī pamatideja jau pašos pamatos nav pareiza. Tādā veidā mēs nenodrošinām drošāku medicīnu cilvēkiem. Uh, Tāpēc, es domāju, noteikumi ir jāmaina. Jābūt daudz spēcīgākai pārbaudas sistēmai. Un mēs vēlētos, lai pēc iespējams ātrāk šie jaunie noteikumi tiktu arī īstenot. Un visbeidzot, papildus eh, šiem trim Eh, lietām, tātad aizstāšanai, precizēšanai un tā tālāk, mums varbūt vajadzētu domāt arī par šo dzīvnieku pārvietošanu. Būtu labi, ja visi tie dzīvnieki, kas tiek izmantot laboratorijā šobrīd, te brīdī, kad viņi vairs nav vajadzīgi, eh, nu, kā šādas izmēģinājuma trusīši, tad viņi varētu beig beigās kaut kur baudīt nu, lielisku dzīvi, nezinu, kādā pie, pie cilvēkiem kaut kur brīvā dabā, nu, kā tas kurā gadījumā vajadzīgs. Paldies! Tālāk Culo kungs uz pusotru minūti. Grazie, prezidente, grazie. Priekšādātā liels paldies. Vēlos pateikties visiem vieslektoriem un arī tiem, kas organizēja šo pilsoņu iniciatīvu. Vairāk kā miljons parakstu tika savākti. Izcili. Nu, un tieši tāpēc mēs šobrīd varam runāt par šīs dzīvnieku testēšanas eh, direktīvas atcelšanu pilsoņu iniciatīva ir ļoti liederīgs instruments. Tas ļauj pilsoņiem paust viedokli par politiku un cerams, ka šis instruments tiks izmantots arvien vairāk. Atgriežoties tagad pie iniciatīvas tēmas. Gribētu uzmanību vērst uz to faktu, ka tiek īstenota tāda jauna veida prognozējoša testēšana, kuras pamatā nav dzīvnieku modeļi. Un tas ir pat, tas tā var notikt pateicoties jaunajām zinātniskajām metodēm. Šīs jaunās metodas, protams, vispirms tiek pakļautas validēšanas procedūrai, lai pārliecinātos, ka tās ir darboties spējīgas um, un ar atbilstīgu liedrības koeficientu. Bet procedūra, jāsaka, ir visai gara, sarežģīta un tā var ilgt līdz pat desmit gadiem, Un kā jūs labi varat iedomāties, tad eh, tas, protams, nozīmē arī milzīgu birokrātisko slogu, finansiālus izdevumus un tā tālāk. Tāpēc šie alternatīvie modeļi, kā paralēli dzīvniekiem, varētu aizstāt šos dzīvnieku testēšanu, bet tas nenotiek tik vienkārši, kā tam vajadzētu būt. Par dzīvnieku testēšanu jau ir izstrādāta virkni tiesību aktu, un tur nekāda valdēšanas procedūra nav vajadzīga. Lai arī mēs nu pat jau dzirdējām, ka ļoti daudz pētījumu liecina par to, ka dzīvnieku testēšana nebūtu nav tik efektīva, jo šie modeļi pēc tam neiz, neparāda attiecīgu sasaisti ar šādu līdzīgu zāļu un tā tālāk izmantošanu cilvēku gadījumā. Šī jaunie novatoriskie testēšanas veidi un metodas būtu jāpakļauj atvieglotāju procedūrai, jo citādi sastopas ar šo milzīgo barjeru Un tradicionālās zīmju testēšanas metodas savukārt var notikt, nu tāpat vien svilpojot. Tāpēc es gribētu, lai komisija tomēr pārskata šīs validēšanas un apstiprināšanas procedūras un pātrina procedūru, kas attiec uz jaunajām zinātniskās testēšanas metodēm, kuru pamatos nav dzīvnieki. Dziękujemy. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Grostets kundzei uz četrām minūtēm. Lūdzu, priekšādātāji, paldies! Es pirmam kārtām iesaukumā gribētu runāt par šo 2010. gada direktīvu numur 63. Šeit bija Eiropas komisijas e, pārstāvis, viņš citēja lūk šo ceturto pantu, kur tika skaidrots, ka dalību valstīm pirmām kārtām ir jārespektē un e, jāizteno kontrole pār šīs direktīvas piemērošanu. Es pati jāsaka, nu, arī domāju, ka šī, šai direktīvai jau ir piedāvāts ietvers, kas nosaka obligātu ētisku izvērtējumu, pirms tiek veikta dzīvnieku testēšana, un turklāt šai direktīvā ir iekļaut arī prasība par to, ka jāies, jārespektē tas, ka pēc iespējas mazāk dzīvnieku jāizmanto testēšanā šie 3 R - aizstāšana, samazināšana, precizēšana, respektīvi dzīvnieku testēšana tiek izmantot tikai tad, kad nav iepējama nekāda labāka alternatīva. Un tāpat laikā tiek runāts, ka jāveicina arī testa metožu uzlabošana, pie, nu, nodrošinot to, ka šie dzīvnieki necieš un ciešanas tiek samazināts pēc iespējas. Nu, lūk, tās diskusijas, protams, ir, un tā par tām ir jau bijis daudz runāts. Jānodrošina ir līdzsvars gal galā starp dzīvnieku labklājību un zinātnisko progresu. Eiropa Galu galā pasaulē tomēr atpaliek biomedicīnas izpētniecības jomā. Uh, Nu, protams, ka tika runāts, ka būs pārskatīšana no, no 17. līdz 20. gadam atkarībā no zinātnes progresa. Nu, tāpēc es, protams, gribētu, lai test, dzīvnieku testēšana labāk notiek Eiropā, ievērojot standartus, aizsargājot dzīvniekus, nevis kaut kur citos pasaules reģionos, kur šie standarti vispār nepastāv vai, ja pastāv, tie ir krietni zemāk. Jo, ja mēs būsim tagad pārāk strikti pret, animā, pret dzīvnieku testēšanu, tad tādā gadījumā viss šī testēšana tiks pārlikt uz trešo pasauli, kaut kur uz Āziju, kādu citu kontinentu, kur vispār nebūs nekādas kontrols, nekāda noteikuma, nekāda respekta pret dzīvniekiem. Nu, atgriežoties pie tiem argumentiem, kas tika pausti, mm, lūk, ka dzīvnieku testēšana beig, beigās pat apdraud pacientu veselību un tā tālāk. Es domāju, mums taču ir atkal virkne tiesība akti, kur tiek runāts par alternatīvu medicīnas metožu izstādi, izstrādāšanu. Es domāju, ka jāpārliecinās, lai šāda metožu izstrādāšana netiek bremzēta, tam piekrītu. Bet tāpat laikā konstatējam, ka esam ieguvuši arī zināms neapšaubams terapeitiskus rezultātus kas diemžēl gan ir gūti tieši dzīvnieku testēšanas rezultātā. Nu, piemēram, cilmes sēļ, eh, cilmes šūnu eh, pārtransplantācija, dažāda veida sirds slimību gadījumos par dažādi, ir ļoti, ļoti daudz rezultātu. Tas ir Lielbritānijā un citur, kur šāda veida rīcība pēc tam ir iespējama tieši dzīvnieku testēšanas rezultātā. Un ja mēs neuzklausīsim pacienta organizācijas, to pacienta organizācijas, tādu slimību pacienta organizācijas, kas sli, cieš no šīs slimībām, tad mēs neko nepanāksim. Mums ir galu galā ir vajadzīgi, ir vajadzīga risinājuma, alternatīva risinājuma, jā. Tostarp arī lūk šādai cilmes šūnu izpētēji un tā tālāk viss Protams, ka ir vajadzīgas alternatīvas metodas, bet kamēr šādu alternatīvu metožu nav, diemžēl, nu diemžēl mums ir jāsaka, ka dzīvnieku testēšanai joprojām ir jānotiek. Pat ja mums tas nepatīk, un tas nevienam nepatīk, un pilnīgi noteikti tas nepatīk arī tiem laboratoriju darbiniekiem, kas to veids. Lūk, ko es gribēju teikt. Un mans jautājums savukārt pavisam vienkārši ir šāds. Kā tad jūs izskaidrojat visu šo terapeitisko veiksmi un panākums, kas ir gūt, kļuvuši iespējami tāpēc, ka tika testēti dzīvo, dzīvnieki. Kā tad mēs varam šo dzīvnieku testēšanu aizliegt? Kādi tad būs šie alternatīvi risinājumi? Mēs strādājam pie tie, bet tie vēl nav gatavi, un tāpēc mums ir vajadzīga šī 2010. gada direktīva numur 63. Paldies! Wow. Can we respond? Later, later. Proszę Państwa, later. Um. Paldies! Nākamais runātājs. Es atvainojos, dāmas un kungi, lūkšu visus tomēr mazliet nomierināties un izvairīties no kaut kāda veida tādas um, viedokļu paušanas ar um, troksni un tam līdzīgi. Grostetas kundze pārstāvēja Envi un Itra komiteju. Tālāk došu vārdu vēl vienai šo pašu koltei pārstāvē, tā ir Soledada Kabezonu Rīza. No sociālistu un demokrāti gribas četras minūtes, lūdzu. Priekšēdētāji, paldies! Iesākumā arī es gribētu teikt paldies visiem tiem individiem, kas ir izmantojuši šo demokrātijas instrumentu un šīs debatas eh, norganizējuši šeit Eiropas parlamentā, bet arī man ir jābūt godīgai un atklātai kaut vai pašai pret sevi un jāsaka jums, lūk, es esmu ārste. Esmu atbildīga par ārstēšanas rezultātiem, ko parakstu pacientiem. Varbūt tas ir tā nedaudz, eh, nu, netik ļoti objektīvi, bet es tomēr runāšu no savas skatu punktu raugoties. Daudzi no mums šeit šodien dotu priekšroku, protams, eh, iespējai ne, neveikt testēšanu uz dzīvniekiem, tā lai šos dzīvniekiem, tā dzīvniekiem aiztaupītu eh, ciešanas bet zināšanas par ārstēšanu ir vajadzīgas un alternatīvu modeļu testēšanai šobrīd nepastāv. Daudzos gadījumos mēs pat nemaz nezinām, vai šāda modeļa vispār jebkad var kļūt par realitāti. Un te runājot par acis Eh, par radzeni, par, piemēram, smadzeņu eksperimentiem, kaut kas tāds citādi vispār nemaz nav iespējams. Un alternatīvi modeļi varbūt nekad netiks izgudroti. Nu, uz datoru zināšanām balstīti modeļi cilmi šūnu jomā varbūt tiek jau izstrādāti, bet daudz slimību gadījumā tas nav aktuāli un nav piemērojami. Es piekrītu tam, ko te daudz teica. Dzīvnieku testēšana ir novedus pie progresa, piemēram, eh, multiplās skleros gadījumā, Parkinsonam, ārstēšanas metodas meklējot strādājot un tam līdzīgi. Tā visa rezultātā mums ir izdevies uzlabot daudz cilvēku dzīvi, un tie ir tādu, kā situācija ir šobrīd, es domāju, ka ir vajadzīga dzīvnieku testēšana, un pat tas, tas ir garāk kā nepieciešams, tas ir būtiski. Protams, ka tam visam jānotiek ir ētiskā vidē un ar uzraudzību, nenoliedzam, to es atbalstu. Bet viss tā rezultātā mums izdevies nākt klajā ar dažādu veidu jaunām vakcīnām, kas apkaro bīstamas slimības. Un tas ir ļāvis, piemēram, nodrošināt insulīna ārstēšanu, to izkopt tālāk, piemēram, diabētiķiem un tā tālāk. Tas turklāt ļāvis uzlabot arī ārstēšanu, kas svarīgu nom, lomu spēlē eh, daudzu citu slimību, cilvēkus skarošu slimību ārstēšanu. Tika teikts, ka dzīvnieku eksperimentu testēšana, dzīvnieku testēšana nesot eh, vajadzīga vai nav tā nav adekvāta, jo cilvēkiem ir citāda ģenetiskā uzbūve. Un tomēr tas ir ļoti svarīgs solis eksperimentu ķēdītē. Tajā brīdī, kad skatāmies, kā konkrēta mm, zāles ietekmesim, ļoti man jums dot vienu piem piemēru. Kas būtu noticis? Ja, ja mēs būtu zinājuši, ko ptalamoīds nodara dzīvniekiem, pirms tas tiek piemērots cilvēkiem. Šīm zālēm par upuru kļuvušie e, cilvēki, es domāju, šeit parlamentā nesēdētu un neprasītu e, atcelt dzīvnieku testēšanu. Tas ir tikai viens no piemēriem. Tas, ka mēs neesam ģenētiski identiski, vēl nav nekāds arguments tas nenozīmē, ka šie dzīvnieku modeļi ir bez kādas prognozējošas vērtības. Mēs zinām arī, ka veterinārijā jomā ārstēšana ir ļoti svarīga, un ārstēšana parasti izriet no šādas dzīvnieku testēšanas eh, rezultātiem arī šajā jomā. Un tāpēc, jā, ir tiesa, ka mēs, protams, ģenētiski nesam identiski dzīvniekiem, kas tiek testēti. bet tāpat laikā es domāju, ka mēs nedrīkstam apšaubīt zinātnes progresu, kas gūs dzīvnieku testēšanas rezultātā. Ir pieaudzis arī slim, slimību skaits un dažādība. Viens šķiet kāds runātājs šeit teica, ka pieaugot slimību skaitam, slimību skaits pieaudzis tāpēc, ka tieši palielinājusies Ehm, šī dzīvnieku testēšana. Nē, tie ir divi nesaistīti fakti, ne jau slimību skaits pieaudz, tāpēc, ka mēs testējam dzīvniekus. Nē, tam ir citi iemesli un cēloņi. Šī direktīva ir tas pats labākais instruments, kas ir mūsu rokā. Tas ir visadvancētākais, attīstītākais instruments, salīdzinot ar pārējo pasauli dzīvnieku testēšanas romā. Un tas neļauj tā vienkārši patvaļīgi visus dzīvniekus, nu tikai mesties testēt. Nē, Es domāju, ka ļoti svarīgi varbūt tā kriti, ar kritisku acu šo direktīvu pārskatīt. Jā, tieši tā kā komisija saka, pārliecināties, ka dalība valsts to atbilstīgi piemēro un meklēt jaunas alternatīvas. Jā, tam visam piekrīt, bet mums jāpārliecinās, ka mēs pietāšām izvērtējam arī sekas tādai iespējai, ja mēs šo direktīvu vispār atceļam. Un es gribētu redzēt, gan ar ko jūs aizstāsiet šo dzīvnieku testēšanu. Paldies! Bardzo proszę pana Priekšsēdētājs atkal lūdz publiku izturēties klusāk, nākamais runātājs. Nākamais runātājs. Paldies, es domāju, ka šīs debats nāk īstajā laikā, saka debakerkungs. Pirmais jautājums. Mēs dzirdējām šos runātājs, kas pārstāvēja pilsoņu iniciatīvu, viņu pārgāja no tādām vispārīgām rūpēm par veselību, pie ķimikālī piemērošanas un kā tā ietekmē sabiedrību un tā tālāk tiek runāts par dzīvnieku testēšanu. Beig, beigās viņi vēl nonāca pie kampaņas, lai apturētu vīdi sekciju, kas savukārt ir viena specifiska daļa no dzīvnieku testēšanas. Un tāpēc jautājums man ir šāds. Ko jūs tieši vēlties panākt? Kad es skatos, ko jūs šeit visu aprakstāt, tad jūs runājat par tik daudzām dažādām tēmām, kas, manuprāt, varētu skat, tikt skatīts jau pašreizējā ietvarā. Nu, piemēram, 2010. gada direktīva piedāvā lielu šādu ietveru. Tā pirmām kārtām jau runā par to, ka dzīvnieku tetēšana lielā mērā ir jāizbeidz. Bet tieši tā, ka iepriekšējā runātāja runā, un arī es esmu pats ar biotehnoloģijas fonu, arī savā doktorantūrā runāju par šo kompleksitātes teoriju, tad mēs varam ar jums, godātais runātāja, pēc pauzes varbūt pie kafijas vēl par to paspriest un padiskutēt. Bet es domāju, ka Grīkungs tā prezentācija, ko jūs likāt priekšā, principā nogālina vispār jau kādu prognozējošu vērtējumu testēšanai. Nu, ja tā ir jūs jūsu pamatkritika un jūsu pamatarguments, ja šāda prognozējoša testēšana vispār nav iespējama, tad tādā gadījumā tas droši vien attiecas arī uz cilvēku testēšanu saskaņā ar jūsu teikto, tad mēs visu veidu zinātnisko pētniecību vispār varam apturēt, pēdējie 23 gadi ir bijuši pavelti, e, bet Grostets kundzei taisnība, mums ir gūti, mēs esam guvuši panākumus, esam izstrādājuši tādas zāles, izmantojot tieši dzīvnieku testēšanu. Protams, tas nav perfekti, reizēm izdodas tikai kaut kādu daļu izārstēt, varbūt mēs saprotam, kā šī slimība rodas, kā tā attīstās, bet tā vienalga ietekmē tālāk ārstēšanas procesu, un pēc tam mēs varam izveidot citus modeļus, kas ļauj izslēgt dzīvnieku testēšanu. Bet visi šie alternatīvie modeļi, protams, pamatā pamatos uz tiem datiem, kas ir ievākti testējot dzīvniekus pirms tam. Jo kā tad vispār tad var ievadīt kaut kādu informāciju datoru modeļos par to, kā, kur, kas uz ko reaģē, ja nav bijis šāda dzīvnieku testēšana? Tāpēc es domāju, ka ir svarīgs tas ietvers, un tas ietvers, kas pastāv šobrīd, ļauj mums jau mazināt situācijas eh, skarbumu. Ir visa šīs ētikas komitejas kontrola. Komisijas veiktā pārskatīšana, protams, būs ļoti svarīga, jo galvenais ir, lai šī direktīva atbilstīgi tiktu īstenota visās dalībvalstīs, un tā tas šobrīd nav daudz, kur ir arī pārkāpumi tā tālāk. Tas mums, tā mums jāsako līdz, mums jāpārliecinās, ka Eiropā ir augstākai iespējamie standarti standarti dzīvnieku testēšanā, bet es nepiekrītu tai analīzē, kas šeit tiek pausta par to, ka dzīvnieku testēšana pilnīgi neko nedod zināmas attiestībā. Paldies, saka priekšādātājs. Kertona Dārlinga tālāk, lūdzu. Nieobecny. Nieobecny. W takim razie. Šķiet, ka viņas nav telpā. Vēl kāds? Tad varbūt došu vārdu kā mūsu ekspertiem. Lūdzu. Priekšsēdētā paldies. Saka Kitos Dālings kundze, es ārkārtīgi atvainojos, ka nokavējos mazliet, man bija cita sanāksme. Es vienkārši gribēju paust nelielas pārdomas un atspoguļot Lielbritānijas leiboristu partijas deputātu domas. Mēs kā partija atbalstījām šo ES direktīvas pieņemšanu, jo mēs uzskatījām, ka tas ir uzlabojums salīdzinot ar pašreizējiem, toreizējiem tiesību aktiem, un tas ļauj pārliecināties, ka dalība valstīs tiek veicināta alternatīva modeļa izstrāde alternatīvā līmenī. Šie 3R um, modelis, respektīvi aizstāšana, samazināšana un precizēšana dzīvnieku testēšanā, mums, protams, bija labs princips. Pagājušā gada februārī nacionālā līmenī valdība izstrādāja stratēģiju Lielbritānijā par to, ka šie mērķi, kā tieši, kā šie mērķi tiks sasniegti, bet nebija iekļauti mērķi par to, kādā veidā šī dzīvnieku testēšana jāsamazina un kā šis process tad tālāk varētu norisināties. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Tas pavisam precīzi un konkrēts. Mums ir redzējuši, esam ļoti daudz ēpastu šurpu, turpu no dažādām debašu viedokļu pārstāvi pusēm, un es gribētu labāk vispār šo situāciju saprast, kādas alternatīvas pastāv vidisekcijai. Tajā brīdī, kad meklējam, piemēram, neiroloģisku problēmu ārstēšanas iespējas, eh, piemēram, te runāju par eh, šo multiplo sklerozi, izkaisīto sklerozi, un kāda veida praktiski pasākumi pastāv dalību valstīs, lai pārliecinātos, ka šie trīs, e, šis 3R e princips tiek konkrēti īstenots dalībvalstīs. Lielas paldies par uzmanību. Paldies, Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu tad došu vārdu Grīka kungam. Jums vārds, lūdzu. Nu es centīšos nepārsniegt laiku šoreiz. Būtu nesaprātīgi no manas puses, protams, gaidīt, ka jūs visi pilnībā sapratīsiet visus šos zinātniskos tematus, ko es tik ļoti īsi, diemžēl, varēju izklāstīt šodien. Esmu sagatavojis vairāk kā 20 rakstus, kas publicēti Eiropas žurnālos, un ļoti dar, un tikai ļoti daži zinātnieki vispār saprot manu nostāju un izprot tos argumentus, ko es paužu. Bet pamata doma ir tāda, ka sabiedrībai tikai par skādinā, gan tiešā, gan netiešā veidā šī dzīvnieku modelēšana. Ja Eiropas komisija patiešām vēlas glābt cilvēku dzīvības, to cilvēku, cilvēku dzīves, kas eh, slimo ar dažāda veida slimībām, to starp neroģiskām slimībām, tas jādara daudz efektīvākā un citā veidā. Tādā gadījumā komisijai drīzāk šī iniciatīva ir jāizvērtē un, un jārod tā piemērotākā forma. Gan tie, kas aizstāv dzīvnieku modelēšanu, gan man, mums visiem jādod vairāk laika, lai liktu priekšā savus argumentus un patiešām arī izskaidrot visus tos jautājumus, kas šodien tika pieminēti Es esmu bijis gatavs to darīt jau krietnu brīdi, bet jāsaka, eh, dzīvnieku modelēšanas aizstāvi nekad nav piekrituši maniem diskusiju noteikumiem. Nu, vai tad tas neliecina par to, kādos apmēros vispār ir šāda viedokļa atbalstētāja, cik viņu ir daudz? Es gribu, lai man tiek dot iespēja izklāstīt, ko zinātne eh, eh, parāda, kādi ir tie zinātnes argumenti. Man ir virkne ekspertu zinām, tie arī šajos slaidos man bija uzskatīti, un tie ir pārstāv dažādas konkrētas zinātnes jomas jomas, un tikai zinātnieki var tad vērtēt to, ko saka, un tikai tad mums var norisināties diskusijas par visiem tiem jautājumiem, kas tika pieminēti. Un visbeidzot, ļaujiet man norādīt, ka tas, ko jūs dzirdējāt šodien, gadrīz no katra, kas šeit runāja un kas izteicās, ir tikai tādi apgalvojumi, tādi pieņēmumi, sakot, ka lūk, dzīvnieku modelēšana esot bijusi nesus panākumus. Nu, es varu jums apgalvot, ka es esmu strādājis uz mēnesi, bet nē, tā tas nav bijis. Un kā zinātnieks, kā ārsts un arī zināmā mērā kā vēsturnieks, es jums varu pateikt, lūk, ka katru reizi, katru reizi, kad es esmu veicis pētījumus un mēģinājis rast, kur tad ir tie lielie atklājumi, kur pamatā šie dzīvnieku testēšana, tad iznāca, ka dzīvnieku modeļi ir, modeļi ir spēlējuši pavisam minimalistisku lomu, ja vispār. Un, ja es tad lielākajā tiesā gadījumā esmu konstatējis, ka šo dzīvnieku testēšana faktiski bijis pat drīzāk tāda, kas rada maldīgu informāciju, dezinformāciju. Par HIV runājot, lūk, tāds, eh, tā, ja būtu poliomielīta vakcīna bijusi pieņemta jau agrāk, tika teiks, lūk, tad eh, šī vakcīna būtu izdomāta daudz agrāk, ja tās testēšana uz pētiķiem nebūtu aizvedusi zinātniekus nepreizā virzienā. Tas ir pierādīts fakts. Tāpēc nedrīkst tā vienkārši ticēt katram šādam, protams, neticiet arī maniem vārdiem, nē, bet varbūt divu, trīs nedēļu tādas atklātas debatas ar pierādījumiem, ar visu varētu ļaut Eiropas parlamenta deputātiem un Eiropas komisija nonāk pie informēta lēmuma. Paldies! Bardzo dziękuję. Czy dyrektor generalny. Paldies, Grīga kungs, tāpēc priekšstādātājs. Vai direktors vēlas izteikties? Tagad ne, labi. Tādā gadījumā vēlos dot iespēju izteikties sponsoriem. Nāšu kungs 5 minūtes jūs rīcībā lūdzu. As a veterinary surgeon, as, as a veterinary surgeon. Um... Kā veterinārais ķirurgs, es cilvēkiem saku, ka es neizmēģinātu uz uh, uz Kanāriju putniņiem tādu, tādu zāles, kas ir paredzēts eh, zirgiem, un cilvēki parasti tādos gadījumos smējas, bet kāpēc mēs uz eh, pelēm un žurkām izmēģināt zāles, tad pēc tam vēlamies dot cilvēkiem. Tas ir tikpat neētiski un mm, nezinātniski. Es esmu dzīvu ētikas komiteju biedrs, un tādiem cilvēkiem kā man ir tiešām sarīkstnoši, ka mēs nevaram pārbaudīt uh, dzīvnieku modeļa uzticamību. Man saka, ka man jāpaliek, jāpaliek pie šiem 3R, kurus nosaka šos principus direktīvi. Daudz pētījumu šodien ir saistīts ar pelēm un vēžu pētījumiem. Un dzīvnieku pētī, pētnieki varētu sacīt, es to nevaram, mēs tos nevaram īstenot cilvēku kontekstā. Tā ir, jūs nevarat peļu imuniju no sistēmu pārnest uz cilvēkiem. Mēs būtu varējuši uzlabot tehnoloģiju, izmantojot datus par cilvēkiem, tāpēc man ir iespējas, ka direktīva nav apšaubījusi zinātnisko uzticamību izmēģinājumiem ar cilvēkiem attiecībā uz cilvēku veselību, jo patiesībā visi pētījumi uh, ar dzīvnieku tiek piematoti ar to, ka, lūk, to es darīšu ar peli, un tas iespējams eh, ļaus eh, atrisināt kā cilvēku slimību. Un tad ir tukša vieta, vai tas attiec uz vēzi, vai multiplo sklerozi, vai Alzheimer. Visi zinātniskie raksti liecina par to, ka <clears throat> pamat pētījumi, tad būtībā ir zināt, kā ardzīt pētījumi, nav izmantojumi. Kaut arī dzīvnieku pētnieki varētu sacīt, ka tas attiec gan uz cilvēkiem, taču zinātniskie pētījumi liecina par to, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem noved pie rezultāta cilvēku ārstēšanās tikai 0,004% gadījumos. Tad mums rodas jautājums, vai tas ir efektīvākais veids, kā izmantot mūsu resursus. Vai tas ir veids, kā panākt progresu? Es domāju, ka nē. Un direktīva ir vienkārši pievilusi sabiedrības uzticēšanos. Ētikas komitejas ir izveidotas tā, ka tās pārsvarā iestājas par uh, izmēģinājumiem ar cilvēkiem un nevis runa par reāliem ekspertiem. Nav juridiskas definīcijas alternatīvai, tās netiek meklētas. Ja jūs paraugāties, ja jūs mēģinātu izaicināt dzīvnieku pētnieku, sakot viņam, ka tā vietā, šo pētījumu vietām viņam būtu jānodarbojas ar cilvēku pētījumiem. Viņam jā, jums jāatrod ir liecinieki, jāatnie, jāatrod eh, advokāti, un tas viss prasa milzīgu laiku, un eh, laiks un līdzekļi ir lūks šādu zinātnieku rokās. Lielas paldies, tas ir priekšstādātais. Tagad pirmā jautājuma kārta ir beigusies, komentāra kārta beigusies, un eh, es aicināšu Arē profesoru mums pieviedroties šeit tribīnē, bet kā komentāru gribu jums sacīt, ka mūs visus uztrauc dzīvnieku liktenis un arī atbilstošā juridiskā ietvara transponēšana. Mēs esam pieraduši, ka pētījumi ar zinātniekiem, ar um, dzīvniekiem var ļaut mums saprast, kā darbojas cilvēku organisms. Un tas arī ļautu izārstēt veselī, um, slimības gan dzīvniekos, gan cilvēkus. Veiksmīgs eh, zinātnieku darbs ļauj izstrādāt pētījums, neizmantojot dzīvniekus. Mēs iestājamies par šādu pieeju, taču mums ir jāpatura prātā tas, ka jebkādiem pētījumiem ir praktisks aspekts, un eh, pētījumi neizmantojot dzīvniekus vēl nav ar pierādītiem zinātniskiem rezultātiem. Mēs esam gatavi jūs uzklausīt, profesor kungs. Mēs esam tiešām priecīgi, ka esat mūsu viesis. Tas šo sanāks padara vēl jo iespaidīgāk. Paldies. First, uh, I would like uh, to thank you very much. Pirms vēlos jums pateikties, ka uzaicinājāt man šeit uzstāties. Sorry. Uh, Uh, first, I would like to thank you very much for the invitation uh, to. Tātad vēlreiz paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā sabiedriskajā uzklausīšanā un ka ļāvāt dodat man iespēju pastāstīt par savu pieredzi, par pētījumiem ar dzīvniekiem un citiem pētījumiem, kas papildina modeļus, kas mūsu rīcībā šodien ir. Iepriekš es sacīju, ka Savīgs Beners tas sacīja, ka pētījumi ir jāveic no slimnieka uz tādu cilvēku, kurš var staigāt, un pēc tam atkal jāatgriež otrādi. Un tā līdz šim tika darīts pēdējo 30 gadu laikā. Taču kaut kas pietrūkst pa vīdu starp šīm divām stadijām. Ja vēlties atgriezties no krēsla uz e, gultu, tad tiešām jums jāizmanto modelis, lai to saprastu. Kāpēc dzīvnieku modeļi ir tā vērti attiecībā uz cilvēkiem? Nu, ir sacījis, ka pastāv ģenētiskas atšķirības starp dzīvnieku sugām. Cik man zināms, vairāk par 90% gēnu, gēnu ir identiski cilvēkos un cilvēkos spēlēs nav runa par 100%, taču nekad nav tāds 100% gadījums. Un iepriekš ir arī sacīts, ka cilvēkiem un citiem zīdiem ir tie paši audi, tie paši orgāni, arī fizioloģija ir līdzīga. Ir jau arī sacīts, ka daudzas slimības ir eh, gan cilvēkiem, gan citām dzīvnieku sugām - diabēts, vēzis, eh, imūnsistēmas, centrālās sistēmas slimības un daudzas infekcijas slimības, tā skaitā arī aids. Nav teikts tas, ka 90% no veterināro zāļu ir tādas pašas vai arī ļoti līdzīgas tām zālēm, kas tiek izstrādātas cilvēku ārstēšana. Kāpēc dzīvnieku modelis ir vērtīgs dzīvnieku un cilvēku pētniecībai? Jā, protams, tie ir modeļi un nevar sagaidīt, ka modelis būtu identisks. Dzīvnieku modelis nav identisks cilvēkam. Mēs nevaram sacīt, ka vienas sugas modelis ir identisks citai citas sūgas modelim. Pastāv atšķirības, un šīs atšķirības, starp citu, ir ļoti uzmanīgi jāņem vērā, taču tās to atšķirība ir daudz mazāka nekā līdzība. Nedrīkst tā aizmirst, un tas arī šeit ir minēts, ka cilvēki ļoti dažādi, un ar to var skaidrot, kāpēc cilvēki dažkārt reaģē pavisam atšķirīgi uz to pašu slimību, vai uz to pašu vakcīnu vai tam pašām zālēm. Un tāpat ir arī ar dzīvniekiem, tāpēc, ka arī dzīvniekos ir daudz atšķirību. Protams, dzīvnieku modeļi ir jāuzlabo, un gadu gaitā tie ir tikuši uzlaboti, pateicoties zinātnes progresam. Ir arvien vairāk cilvēkiem līdzīga slimība, tagad ir neinvazīva, uh, augsta attīstība tehnoloģija, kā piemēram attēlu tehnoloģija. Tādu pašu tehnoloģiju izmanto arī ārstējot cilvēkus. Un šādas metodas arī ir pētījumos ar dzīvniekiem. Liela soļi ir spērt uz priekšu tieši pateicoties dzīvnieku modeļiem. Es tagad to visu neuzskatīšu, neuzskatīšu jo daži jau tika minēti, te runa par diabēta ārstēšanu, par vakcīnu, kaut arī ir ticis teikt, ka polio vakcīna, nu, cik man zināms, polio vakcīna ir pirmoreiz uzrādījis veiksmīgs rezultāts tieši dzīvniekos. Neaizmirsīsim, 2 līdz 2,5 miljonu nāvis gadījumu tiek novērsti pateicoties vakcīnām. Un mums ar vienu ir jāturpina pētījumi vakcīnu jomā. Tik pieminēts arī HIV, diemžēl. Diemžēl man jāsaka, es esmu HIV sieviete. Es ļoti labi zinu visu, kas ir darīts HIV vakcīnas jomā ar eh, dzīvnieku modeļiem kopš 80 gadu vidus. Jums ir taisnība. Jums ir taisnība, tāpēc, ka dati nav bijuši veiksmīgi. Jūs pieminējat 100 vakcīnas. Man vienalga, par kādu skaitu ir runa, un kaut arī dažas no šīm vakcīnām bija efektīvas, multimodelī tās nebija efektīvas attiecībos cilvēkiem. Kāpēc? Vai pie vainas ir dzīvnieku modelis? Vai mums būtu jākritizē zinātnieki? Tiešām izrādījās, ka jūs uzmanīgi paraugāties uz īstenoto eksperimentu HIV vakcīnu pētījumu jomā pašā sākumā mēs neizmantojam pareizo modeli. Mēs neizmantojam pareizo vīrusu. Mēs neizmantojam pareizo vakcinācijas vietu. Mēs neizmantojam, nu, mēs vispār nebija, nebijām vislabākajā situācijā, lai šis dzīvnieku modelis varētu sniegt to atbildi, kur tas būtu varējis sniegt. Tad, kā jau es sacīju, panākt milzīgs progress, un šodien var sacīt, ka izmantojot neutralizējošas antivielas, jau ir pieejami dati, kas ir pierādījuši savu efektivitāti dzīvniekos, un var līdz ar to samazināt HIV rezervuāru, un mēs zinām, ka antivielu modelis ļauj samazināt šo HIV rezervuāru, un nesen šie dati arī apstiprinājās ārstēšanā ar cilvēk, cilvēkiem. Tātad tas, ko es jums saku, ir tikai tāpēc, lai apliecinātu, ka dzīvnieku modelis mums nepieciešams, kaut arī tur ir savi ierobežojumi, kā piemēram arī citos alternatīvos modeļos. Katram modelim ir savi ierobežojumi. Alternatīvās metodas, kas ir mūsu rīcībā, ir in vitro cilvēku šūnu tehnoloģiju, cilvēku šūnu tehnoloģijas un datoru modelēšanas pētījumu. Šīs metodas tiek uzlabotas pastāvīgi. Starp citu, šīs metodas jau plaši izmanto zinātnieki manā valstī, Francijā. 80% zinātnieku, kas izmanto dzīvnieku modeli, vispirms sāka izmantot alternatīvo metodi. Un viņiem vienkārši nav izvēles, viņiem ir jāiet tālāk un jāturpina ievākt datus, kas ir vai nu spēkosoši vai nē. Dati, kas tiek ievākt ar alternatīvo metodi tie paši par sevi vispār nav pietiekami. Tāpēc, ka mums ir zināms, ka tie modeļi, kas tika izstrādāti, alternatīvie modeļi, nevar atainot ļoti sarežģīto uh, niedarbību starp audiem un orgāniem, kas visā ķermenī darbojas. Tātad mums jāizstrādā labāka alternatīvā metoda nākotnē un mēs esam ļoti pozitīvi noskaņoti attiecībā šādu modeli attīstīt nākotnē. Mēs nevaram izdarīt secinājumus ar dzīvnieku modeli vien, mums jādod tālāk, mums jāturpina klīniskie pētījumi ar cilvēkiem. Pētījumi ar cilvēkiem ir izšķiroši, piemēram, manā jomā, HIV jomā, un mēs to zinām, tas ir atbilst iepriekšējiem sacītēm, ģenētika jomā, ka ir uh, vairāki pacienti, kas ir rezistenti pret HIV infekciju. Mēs zinām, ka 0,3% pacientu ir vispār rezistenti pret slimību attīstību. Un izējot no tā, ir izstrādāts dzīvnieku modelis, kas pilnīgi ataino to situāciju, kas esam redzējuši ar cilvēku pacientu. Mums taču vēl nav izvēles. Ja mēs vēlamies atbildēt dažiem jautājumiem, kas izriet no pacientu novērošanas, mums jāatgriež pie alternatīvās metodas, jāuzdot jautājumus, tāda dzīvnieku modeļa situācija un jāatgriežas pie uh, pacienta lai izvērtētu visus rezultātus in vitro un in vivo kontekstā. Tad noslēgumā vēlos sacīt, ka 3R liecina par to, ka direktīva tiešām atbild uz nepieciešamu aizsargāt dzīvniekus un veicināt pētījumus ar cilvēkiem un dzīvniekiem, lai panāktu progresu gan dzīvnieku vai cilvēku veselības ziņā. Vēlos arī sacīt, ka esmu gandarīta jau esmu to arī agrāk teikusi, gandarīt redzēt to, ka regula par dzīvnieku modeļiem ir ļoti līdzīga ētiskai regulai par klīniskiem pētījumiem ar cilvēkiem. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka pacienti šeit nav pārstāvēti. Viņi nevar paust savu viedokli. Kopš esmu ieguvis Nobela prēmiju, esmu sev teikusi, jo daudz pacienti pie manis vērsēs, es mēģināšu darīt visu, kas manos spēkos, lai paustu viņu viedokli, lai runātu ar viņu balsi. Tas ir tas, ko es mēģinu darīt. Esmu pārliecināti par to, ka jūs visi sapratīsiet. Ja mēs pieliksim punktu pētījumiem ar dzīvniekiem, izmēģinām ar dzīvniekiem, tad tā būs izgāšanās, pilnīgi izgāšanās gan dzīvnieku, gan cilvēku veselībai. Paturiet prātā, ka mūsu uzdevums ir atbildēt uz pacientu gaidām. Mūsu uzdevums ir cienīt cilvēku un dzīvnieku dzīvību. Es uzskatu, ka mēs šeit visi piedaramies pie tās pašas idejas šodien patiesībā. Un noslēgumā pēdējais punkts vēlos aicināt Eiropas kopienu atbalstīt vairāk pētījumu pie alternatīvām metodēm nākotnē, lai mēs varētu sniegt atbildi nepieciešamībām. Mēs tiešām būtu ļoti priecīgi, ja būtu tāda metode, kas apmierinātu visas vajadzības. Paldies! Dziękujemy pani profesor za to. Liels paldies, Francoza Barezinusi, profesori. Liels paldies par šo vienreizējo paziņojumu. Jūs uzdevāt jautājumu par pasažieru, par pacientu gaidām. Tagad pievērsīsimies jautājumiem un atbildēm. Tarabēles kungs, pusotra minūte. Lūdzu. Merci, Président. Je vais essayer d'être plus bref. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu izteikties īsāk, jo profesora Barisa mums ir lieliski rezumējis mans pārdoms. Ļoti cienu šo pilsoņu institīvu kas dodas slavējumā virzienā, proti, lai būtu mazāk izmaiņa ar dzīvnieku, mazāk eh, dzīvnieku ciešanu un vairāk labturīgi dzīvnieku un tā tālāk. Tam visam piekrīt, taču mēs kā parlaments esam pieredzējuši, ka direktīvu un institīvu par dzīvnieku labturību un tā tālāk ir daudz vairāk nekā kā dokuments par uh, pārtiks nepietiekamību, bet es saprotu, ka te viedokļi mainās. Francois Grosses, Kabes Ruiz un Filips Baker, mani kolēģi, ir tādas pašās domās kā es. Mēs vēlējās samazināt izmēģinājumu ar dzīvniekiem skaitu, var uzlabot labturību. Taču izbeigt vivis sekciju tagad, tas būtu vienkārši krimināli, ņemot vērā cilvēkus, kas vēl cieši no daudzām krimināliem kaut arī ķīmisko vielu klātbūtne mūsu, mūsu reģionā ar vien pieaug, arī dzīves ilgums palielinās, ik pēc četriem gadiem tas pieaug. Un jāņem vērā, protams, instīva, arī vēlmes, kas ir pamatotas, un tas ir jās, jāsaskaņo ar vispārējo labklājību. Piemēram, Uh, pilsoņu iniciatīvu par uh, nāvisodu atkal ieviešanu Eiropā. Uh, es zinu, ka jau tas virzās uz priekšu Ungārijā. Un lai arī tad, ja būs milzīgi daudz pārākstu, tik savāks miljons, tas nenozīmē, ka mēs atkal ieviesīsim nāvisodu. Jāsaka, paziņojums ir cieņas vērts, tomēr par laimi šeit ir arī daudz zinātnieku un viņu viedoklis ir jāciena. Un pie viedokļa atšķirības mēs esam pieraduši. Paldies. Lielas paldies. Tagad došu vārdu Hoibuhas kundzei. Sorry. Uh, herzlichen Dank. Paldies. Zaļie 2010. gadā balsoja pret šo direktīvu, un to darīja tāpēc, ka mēs uzskatām, ka dzīvnieku aizsardzība un um, uh, metodes bez eh, izmētājumiem ar dzīvniekiem nav eh, pie, pie, pietiekami tālu gājušas. Un es gribētu arī norādīt, ka Eiropas Savienības tiesību akti varbūt ir eh, priekšsīme visai pasaulē, bet vairākās dalību valstīs nav atļauts iet tālāk par Eiropas Savienības direktīvu un ievies striktākus noteikumus. Uzskatu, ka tas ir ļoti liels trūkums un gribētu jautāt, kāpēc tas tā ir. Nevarētu būt tā, ka dzīvnieki cieša, lai dotu tādus testu rezultātus, kurus eh, nevar attiecināt uz cilvēkiem. Mēs zinām, ka mm, deviņos no desmit gadījumiem vielas, kas tiek izmantotas uz dzīvniekiem, īstenībā vispār pēc tam nav pielietojums cilvēku medicīnā. Uzskatu, ka šādi pētījumi ir ļoti klasisks piemērs. Mēs redzam, ka tiek izmantots ārkārtīgi daudz resursu. E, jau 80. gados sākās pētījumi, bet uh, vakcīna vēl ar vienu nav. Uh, ļoti daudzos gadījumos ir izgudrots nesik vakcīnu dzīvniekiem, bet cilvēkiem šādas vakcīnas vēl ar vienu nav. Mēs redzam arī, ka uz dzīvniekiem tiek mm, izsaukti mākslīgi simptomi, un pēc tam tiek uh, Uh, izveidoti patenti, kas uh, tiek uh, radīti tikai ekonomiskām interesēm, un tie nekādā veidā neattīsta medicīnu. Uzskatu, ka tieši šādu problēmu dēļ vajadzētu attīstīt metodes, kur nav jāveic izmēģinājumi ar dzīvniekiem, un šādā veidā rezultātus varētu labāk pārnest uz cilvēkiem. Gribētu vēl piemetināt, ka jūs teicāt, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir uzlabojušies ar zinātnieku palīdzību. Bet es uzskatu, ka šī izmēģinājuma ir uzlabojušies arī tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku iestājās par to, ka dzīvnieku ciešanas vairs nedrīkst turpināties. Mēs zinām, ka ir bijis ārkārtīgi daudz uh, izmēģinājumu ar dzīvniekiem tikai kosmētisku produktu radīšanai. Mēs nevaram kaut ko tam līdzīgi pieļaut. Paldies, Tagad uh, vārds Endres uh, kundzei. Eh, yo, eh, en primer lugar, quiero también agradecer y felicitar por esta importante. Es eh, vēlētos pateikties jums un vēlētos patiešām teikt, ka šī ir ļoti nozīmīga iniciatīva. Šīs iniciatīvas dēļ mēs šodien varam debatēt. Nāsmu liela eksperta šajos jautājumos, taču Uzskatu, ka ir ļoti būtiski izvērtēt visus variantus un izvērtēt pilnīgi visas zināšanas, kas ir zinātnieku rīcībā, lai pieņemtu lēmumus. Personīgi mēs, protams, varam pieņemt lēmumus paši par savu veselību, bet eh, tā kā mēs strādājam šādā institūcijā, mums ir pienākums arī pieņemt pareizos lēmumus. Man arī patīk šīs institīvas pieeja, proti, uh, mēģināt saprast, vai izmēģinājumi ar dzīvniekiem patiešām ir noderīgi. Tāpēc es gribētu, lai debatas būtu tālajošas. Es gribētu iegūt pēc iespējas vairāk informācijas šajās diskusijās. Ļoti bieži runājot par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, mēs e, iegūstam tādu informāciju, ko bieži vien aizēno lieli uzņēmumi, lieli medikamentu ražotāji, un tiek uh, aizmirstas uh, citas zināšanas, citi fakti, ko ir atraduši citi zinātnieki. Domāju, ka ne tikai es, bet arī pārējie uh, gribētu uzzināt par šiem faktiem. Tas ir tikai veselais saprāts. Gribētu arī jautāt, vai pastāv saiknes starp mm, pētījumiem, kas tiek veikti ar dzīvniekiem, un to, ka uh, Farmaceitiskie produkti ir trešais eh, lielākais iemesls nāvis gadījumiem pasaulē. Paldies. Tagad Gardīnī kundzei vārds. Hello, I replaced Madame Gardīnī. Es aizstāju Gardīnī kundzei. Man informēja, ka es varēšu izteikties. Paldies. Es pārstāvu Eiropas parlamentā tautas partijas grupu. Es, eh, protams, eh, gribētu atbalstīt pilsoņus, kas eh, uzsāk šo iniciatīvu pret vivisekciju, bet domāju, ka diskutēt vajadzētu bez emocijām. Patiešām ļoti augstu novērtēju Barēsinu Sīkundzes loģisko un saprātisko prezentāciju. Domāju, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir mums nodrošinājuši milzīgi progresu pēdējos gados, un pašreizējā direktīva, kas balstās uz 3R principu, ir viens no labākajiem piemēriem pasaulē. Ja mēs pilnībā aizliegsim izmēģinājumus ar dzīvniekiem, tad eh, pētnieki noteikti dosies prom no Eiropas uz citām pasaules daļām. Pēdējos gados eh, dzīvnieku izmantošana pētniecībā ir nodrošinājusi pat tiešām lielus sasniegumus zinātnē. Eh, pēdējos mēnešos esmu organizējis divas seminārus, un pēdējais seminārs pagājušajā nedēļā ļauj mums uzklausīt Nobela laureātus medicīnā. 14. Eh, gadā eh, mano Kifiju Mozerkungus, un viņi mums norādīja, ka bez izmēģinājuma ar dzīvniekiem viņu pētījumi nebūtu bijuši iespējami. Tāpat arī es gribētu norādīt, ka ir iesītīt, iesūtīta vēstule, eh, ko ir parakstījuši daudz un dažādi zinātnieki Eiropā, un viņi saka, ka viņi ir panākuši uzlabojumus sieviešu veselībā pēc bērnu piedzemdēšanas, un arī sirds veselībā ir nodrošināti sasniegumi, tieši balstoties uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Tāpat ir daudz citi uh, labumi, jo mēs varam šādā veidā izmantot uh, šūnu modelēšanu, un, um, protams, ir skaidri jānorāda, ka alternatīvas metodas mūsdienās vēl nevar aizstāt dzīvniekus. Tāpēc es uzskatu, ka attiecībā uz daudzām slimībām, tā skaitā, uh, komplicētiem gadījumiem mums vajadzētu labāk saprast, kā uh, darbojas viss organisms. Tieši tāpēc e, pētījumi, kas balstās uz izmēģinājumu ar dzīvniekiem, būs neatsverami. Liels paldies! Tagad es gribētu dot vārdu uh, Eika kungam. Viņš pārstāvēs vīdes komiteju. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir ļoti daudz uh, argumentu par un pret, un tāpēc es gribētu norādīt uz kādu cēloņu sakarību, kas mūsu diskusijās vēl neparādījās. Stop vivisekcijai ir trešā pilsēņas dzīve Eiropā, kas ir panākusi kvormu. 1,1 uh, miljonu iedzīvotāju no 26 dalību valstīm uh, um, ir atbalstījuši šo iniciatīvu ar savu parakstu. Vairāk nekā 80% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem negrib akceptēt e, izmēģinājums ar dzīvniekiem. Viņi nespēja to pieņemt, ka 12 miljoni dzīvnieki, dzīvnieku iet bojā šādos izmēģinājumos. E, pašlaik ar šiem tiesību aktiem e, dzīvnieku izmēģinājumi it kā tiek samazināti, bet īstenībā e, nekas daudz labāks nav panākts. Mums ir jāsaprot, ka e, dzīvnieki nav e, kaut kādas produkcijas vienības Eh, mums ir jāsaprot, ka tos nevar izmantot kā vienkārši izlietojamas modeļus kaut kādiem izmēģinājumiem. Ja Eiropas komisija neņems vērā šo iniciatīvu, tad uzticība Eiropas institūcijām eh, samazināsies vēl vairāk, un plaisas ar politiķiem un vēlētājiem kļūs arvien dziļāka. Kaut arī pašlaik jau tā ir dziļa. Nākotnē būs vēl sarežģītāk uh, eh, idejas un vērtības nodot tālāk. Mēs uh, esam šeit, lai pārstāvētu pilsoņu intereses. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs e, neko nevarēsim izdarīt par labu pilsoņiem. 2010. gada direktīvu vajag reformēt. Izmēģinām ar dzīvniekiem farmakoloģijas un toksikoloģijas nu, pētniecībās nav pietiekami. Mums ir jāsaprot arī, ka mēs nevaram aizmirst par dzīvnieku ciešanām. Viņi nedrīkst ciest, tāpat kā mēs nedrīkstam ciest. Pētījumiem jā, izmēģinājumam dzīvniekiem nē. Nobeigumā vēl viens vārds. Mums vajadzētu pāriet uz alternatīvām testēšanas metodēm. 2010. gada direktīva nav tā labākā, kas mums ir. Tad mums nebūtu 12 miljonu izmēģinājumu ar dzīvniekiem katru gadu. Šī direktīva palīdz farmācijas koncerniem, nevis dzīvniekiem. Tieši tāpēc es iestājos lūdzu izmantojiet alternatīvas metodas. Dziękuję, pan poseł Taylor. Lielas paldies. Tagad dodu vārdu Taylor kungam. Paldies, priekšādātāji. Es parakstīju šo iniciatīvu, tāpēc, ka es uzskatu, ka mērķis aizstāt izmēģinājums ar dzīvniekiem ar alternatīvām testēšanas stratēģijām ir patiešām noderīgs un nāks par labu cilvēkiem. Taču es gribētu paskaidrot, es eh, neticu, ka vajadzētu atcelt 2010. gada 263. direktīvu. Tas nav vislabākais vai vienīgais veids, kā rīkoties. Es piekrītu Barēsi Nosu kundzei, jānodrošina tālāks progress medicīnā, ir jāsaprot labāk slimības un saslimšanas, taču to mēs varam izdarīt uh, Nepaļaujieties tikai un vienīgi uz eksperimentiem ar dzīvniekiem. Ļoti daudz pētījumu veselībā vēl ar vien eh, paļaujas uz uh, dažu uh, cilvēku slimību simptomu pārnešanu uz dzīvniekiem, bet zinātnieki sāka šīs metodas apšaubīt. Piemēram, ASV Nacionālais veselības institūts nesenā pētījumā atklāja, ka 99% no medikamentiem, kas šķita droši un efektīvi izmēģinājumos ar dzīvniekiem, uh, kliniskajos izmēģinājumos izgāzās. Un galvenokārt tāpēc, ka e, šiem medikamentiem bija neparedzama toksiska ietekme uz cilvēkiem, un arī efektivitāte nebija pierādīta. Protams, ka ir citi procesi, kā labāk saprast e, cilvēku slimības. Ir vajadzīgi šādi dati, lai m, tos varētu izmantot pētījumos, bet nevajadzētu šīs e, cilvēku slimības pārnest uz citām sugām radīt eh, simptomus dzīvniekiem. Es gribētu, lai komisija akceptē to, ka vajadzētu mm, pamazām atteikties no eksperimentiem ar dzīvniekiem. Ir izveidota darba grupa ar tādām grupām kā Eiropas koalīcija dzīvnieku eksperimentu beigšanai un humānos, humānā sabiedrība. Un šeit mēs vēlamies pārskatīt galvenās normas Eiropas Savienības tiesībās, kas ļautu šo procesu virzīt uz priekšu. Ja, Lielas nu, nu paldies! Sandris Konze. Paldies priekšādētāji. Es gribētu vispirms pateikties uh, eh, Fransuāzai Barēsī Nusī par uh, viņas prezentāciju, un es gribētu paust savu cieņu par uh, viņas ieguldījumu pasaules zinātnē. Es nepiedalījos diskusijās par 2010. Eh, gada direktīvu, jo tad es nebiju deputāte. Esmu eh, jauna šajā jomā, darbojos Rūpniecības komitejā, kas ir atbildīga par pētniecības jautājumiem. Un tāpēc, lūk, mani jautājumi saistīsies ar eh, zinātni un netik daudz ar morāli. Attiecībā uz zinātni es gribētu jums uzdot četrus jautājumus. Pirmais Pēc eh, aida atklāšanas 1983. gadā jūs eh, daļu no saviem pētījumiem veltījāt vakcīnu meklēšanai. Šie pētījumi, vai šie pētījumi būtu bijuši iespējami bez izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un varētu izmantot tikai jaunās metodoloģijas? Otrs jautājums, vai jūs varētu mazliet detalizētāk pastāstīt par uh, dzīvnieku izmēģinājumos uh, iegūto rezultātu pārnešanu uz cilvēkiem? Trešais, Ja tagad Eiropas Savienība pārskatītu savus tiesību aktus un aizliegtu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, kāda ietekme tam būtu uz jūsu darbu pētniecībā? Un jo īpaši es domāju par um, vakcīnu pret aidu vai varbūt vakcīnu pret ebolu. Un pēdējais jautājums. Eiropas Savienībā Mums ir ļoti nozīmīgs pētniecības eh, rīks apvārsnes 2020. Vai jūs uzskatāt, ka mēs varētu izmantot šo instrumentu, lai meklētu alternatīvas metodas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem? Un kā tieši to varētu izdarīt? Paldies! Pamposev Bekel. Bakel. Debaker kungs. Thank you, Chair. Um, once again, I think... Um... Paldies, priekšādātāji. Pašlaik dažādu politisko grupu nostāja ir diezgan skaidra, bet uzskatu, ka mums ir vajadzīgs racionāls debatas, kā minēja kāds no runātājiem. Tara Belskungam arī piekrīt. Es uzskatu, ka demokrātija nav vairākuma tirānija. Es saprotu šos viedokļus, saprotu, ko mēs varētu darīt. Ja mēs uzklausam šos eh, cilvēkus, kas izteicās, un jo īpaši zinātnieku pārstāvis, tad man kļūst skaidrs, ka kaut arī ir dažādi trūkumi pētniecībā, un neviens to neapšauba ietvers, ko mēs esam uh, pašlaik iedibinājuši, ir ietekmējis uh, izmēģinājums ar dzīvniekiem. Pēdējo gadu laikā šis dzīvnieku skaits ir samazinājies par pus miljonu. Mans jautājums ir šāds, vai cilvēki, kas ir ieteikuši iniciatīvu, uzskata, ka mēs uh, dzīvot labāk Eiropā bez šīs direktīvas? Man atbilde šeit ir skaidra. Es uzskatu, ka mēs esam paspēruši soli uz priekšu. Ļoti daudzi pētnieki uh, saprot, ka mēs dalāmies ar datiem. Mēs uh, aizstājam šīs metodas ar alternatīvām metodēm. Neviens uh, to neapšauba. Tas taču notiek. Daži cilvēki šeit runā tā, it kā nekas tam līdzīgs nenotiktu. Pašlaik tas notiek. Uzskatu, ka dažos gadījumos labākais veids, ko izmantot, ir tieši izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Tā tas ir. Uh, Tā, tāpēc jautājums ir skaidrs. Vai šis ietvers ir labāks vai sliktāks nekā tas, kas mums bija agrāk? Un šeit, es domāju, atbild ir skaidra man vismaz. Tad nākamais eh, zinātnieku kopienai gribētu norādīt, ka mums ir ļoti daudz viedokļu atšķirību. Jūs runājāt arī par kompleksumu, bet jūs pieminējāt arī līdzības kā mēs varētu nodrošināt, lai tiek izmantoti pareizie modeļi un īstajā laikā, ko zinātnieki paši varētu darīt, lai šī zinātniskā pieeja progresētu. Dziękuję pani poseł Margaret Oken. Aukens kundze. Just, uh... Paldies. Pirmkārt, es gribētu pateikties jums par jūsu prezentāciju. Mani pārsteidza tas, ka 80. gada beigās Dānijas parlamentā, tad, kad es tur darbojos kā deputāte, mēs pieņēmām daudz striktāku likumu nekā šī direktīva. Piemēram, bija absolūti aizliegts uh, nodarīt dzīvniekiem sāpes. Ja tas tika darīts, tad bija jāizmanto atsāpinātāji. Īsnībā tas uh, noveda pie tā, ka tika izmantots vairāk dzīvnieku. Uh, Tas īstenībā runā pretī tam, ka mēs eh, nedrīkstam izmantot daudz dzīvnieku, tāpēc praksē tas var izrādīties sarešķīti. Taču gribēju teikt, ka likums, ko mēs pieņēmām, bija daudz striktāks nekā šie vispārējie dzīvnieku labturības eh, noteikumi, ar kuriem mēs aizsargājam rūpniecības dzīvniekus. Ja tagad mēs palasām šo direktīvu, uzskatu, ka protams, ir labi aicināt pieņemt alternatīvas, ir jāsaprot arī trūkumi. Iespējams, ka mums būs vajadzīgs vēl daudz laika, lai tos pārvarētu, bet eh, kāpēc šāds strikts likums, ko mēs Dānijā pieņēmām 80. gada beigās, nevarētu pieņemt, tikt pieņemts tagad? Mums eh, vajadzēja aizliegt ļoti daudz izmēģinājumus, tāpēc, ka tie neatbilda kritērijiem. Tātad mēs šeit diskutējam par to, vai ir vajadzīgi izmēģinājumi ar dzīvniekiem vai nē, bet īsnībā mums vajadzētu kritizēt šo svājos tiesību aktus. Mums pašlaik ir ļoti liela cauradzamība attiecībā uz uh, klīniskiem izmēģinājumiem ar cilvēkiem, taču attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem šādas cauradzamības uh, tiesību aktos nav. Paldies! Tagad uh, lūgumrakstu komiteja. Dodatkovi zgłoszeń pani poseł Ewi, komisja Envi. Pani poseł Ewi. Evi Kunz. Pani poseł Evi. Sì, grazie. Io volevo, volevo fare un intervento. Paldies. Pieteicos runāt, lai uzdotu jautājumu ekspertei. Vai viņi nedomā, ka, ja tiek veikti izmēģinājumi, tad galvenajam subjektam vajadzētu būt cilvēkam? Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par šo statistiku di Big Pharma. Eh, dietro questo grande inganno ci sono. Mums ir jāsaprot, ka aiz eh, visa šā slēpjas farmācijas eh, uzņēmumi milzīgi koncerni, un eh, arī tie spēlē šeit ļoti nozīmīgu lomu. Tāpat arī Eiropas Savienības aģentūras noteikti nenodrošina vajadzīgo cauradzamību. Eiropas eh, pārtikas nekaitīguma aģentūra un Eiropas zāļu aģentūra uh, jau saskārās ar problēmām, tad, kad uh, eh, tiesībargs e Eiropā aicināja tās būt uh, daudz caurzemākām. Tagad uh, galvenais, ko es vēlējos teikt. Protams, ja ir runa par slimībām, tad nevajadzētu būt tā, ka uh, slimnīcas attiecas pret uh, pacientiem kā pret precēm. Oui, oui, merci. Je voudrais remercier. Gulārs Godīkundze. Paldies, es vēlētos pateikties par šo pilsoņu iniciatīvu. Un paldies arī par ekspertiem, kas saka, ka tomēr vajadzētu pielikt punktu izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Mūsdienās ir dažādas uzticamas alternatīvas metodas, piemēram, toksikogenomika. Ar šo jauno metodi mēs varam arī nodrošināt ekonomiskas perspektīvas Te ir runa par ētisku un novatorisku metodi, tāpat arī ar to varētu radīt jaunas darba vietas, un tas pilnībā atbilst mūsu mērķim pielikt punktu dzīvnieku ciešanām. Kraustets kundze uztraucas par pētniecības centru deko, delokalizāciju, ja tiktu aizliegt izmēģinājumu ar dzīvniekiem. Šeit um, pastāv iespēja, te ir uh, runa par um, obligāto marķējumu. Uh, produktiem, kas tiek importēti Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu pārskatīt šo direktīvu, kaut galā Eiropas Savienības pilsoņums to prasa. Janus Vojčehovski, viena minūte. Vojčekovska kungam viena minūte. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties eh, par eh, šo pilsoņu iniciatīvu. Katra iniciatīva, kas liek mums eh, humānāk attiekties pret eh, dzīvniekiem saskaņā ar līguma 13. pantu, ir eh, mums visiem dārga. Domāju, ka mums visiem vajadzētu līdz ar to to atbalstīt. Problēma šo direktīvu ir tāda, ka tā stājās spēkā, bet kā var kontrolēt, lai direktīvas priekšraksti arī tiktu īstenoti. Un tā ir viena no galvenajām problēmām Eiropas Savienībā. Mums nav uh, vajadzīgās kontrolas pār dzīvnieku labturības principu ievērošanu. Tāpēc uzskatu, ka būtu labi, ja Eiropas Savienībā eksistētu uh, kontrolas iestāde. Un uh, šādā veidā šī iestāde varētu arī labāk kontrolēt dalībvalstis. Ētiskā dimensija ir ļoti svarīga. Es pats eh, esmu piedalījies līdzīgās institūcijās savā valstī, tātad te ir runa par ētisku jautājumu izskatīšanu. Nezinu, vai eh, ētikas komisijām vajadzētu šeit dominēt pār eh, tādām iestādēm, kas tālāk iestājas par dzīvnieku izmēģinājumu izmantošanu. Es varu balēt, ka jūs esat Es tagad došu vārdu mūsu uh, viesēji Bārēsiņu Sikundzei. Paldies, es mēģināšu izteikties pavisam īsi. Gribētu atsaukties uz vairākiem jautājumiem, kas parādījās šo debušu laikā. Gribu ļoti skaidri norādīt, patiešām ir panākts progress attiecībā uz alternatīvām metodēm. Jūs tikko pieminējāt eh, toksiko uh, eh, ģenētiku, taču šīs progress tomēr nenozīmē to, ka mēs varētu aizstāt uh, izmēģinājumus. Ir attīstīti arī tālāk pētījumi, kur tiek izmantota jaunākā tehnoloģija. Vēlreiz vēlos atkārtot, ka mums ir jāatbalsta un ir jāveicina vairāk pētniecības par alternatīvām metodēm. Atbildot uz eh, Sandras kundzes eh, jautājumu, esmu pārliecināta, ka apvērsnes 2020 eh, ir viens no variantiem, kur varētu pētniecību tālāk virzīt uz priekšu. Tātad te ir runa gan par pētniecību par alternatīvām metodēm, bet gan arī par dzīvnieku modeļiem. Vēl es gribētu pieminēt faktu, ka HIV tiek ļoti bieži pieminēts. Es HIV pētu jau ļoti daudzus gadus, un jūs pieminējāt, ka vakcīnu vēl arvien nav. Pilnībā piekrītu, ka šādu vakcīnu nav. Bet vai jūs patiešām domājat, ka mēs pilnīgi neko neiemācījāmies no dzīvnieku modeļiem un uh, modeļu attiecināšanas uz cilvēkiem? Kāpēc mēs tagad varam panākt uh, progresu attiecībā uz vakcīnām? Tāpēc, ka gadu gaitā mēs esam sakrājuši visu šo zinātniskos datus. Mēs tagad varam neutralizēt uh, antiķermenīšus. Mēs esam pietiekami labi to izpētījuši dzīvnieku modeļos, un mēs varam uh, pilnībā apliecināt šos datus dzīvnieku modeļos, uh, mērpit modeļos. Vēl jautājums no šīs pašas deputātes Sandras kundzes. Vai mēs varētu uh, pa, atklāt tagad eh, jaunus eh, medikamentus ar alternatīvajām metodēm, vispār neizmantojot eh, dzīvnieku modeļus. Pacienti mūsdienās gaida to, lai viņus izārstātu. Un man atbilde šeit ir nē. Es ceru, kādu dienu tas būs iespējams, bet pašlaik nē. Jums bija vēl viens jautājums vai mēs varam dzīvnieku modeļu datus pārnest uz cilvēkiem. Pieminēšu tikai ebolu. Jūs arī pieminējāt ebolu. Nesen ebolai tika testētas trīs dažādas terapijas, un tās apstiprinājās arī uz cilvēkiem antiķermenīšu kokteilis, kas parādās makā, uh, mērkaķu modeļos, ir ar 43% efektivitāti. Un nesen tika publicēti dati par to, ka arī cilvēkiem šeit ir 45% efektivitāte. Tātad, ja modelis tiek pareizi izmantots, un tiek pareizi projektēts, tad tas ir iespējami, un tas šeit ir kritiski izšķiroši. Noslēgumā man arī jāsaka, ka mums nevajadzētu mēģināt vērsties pret alternatīvām metodēm, tās likt vienotrai pretī, uh, Mums ir vajadzīgi visi trīs e, šie modeļi. Mums ir vajadzīgi tātad gan izmēģinājumi, gan dzīvnieku modeļi, gan arī alternatīvās metodas. Esmu pārliecināta, ka kādu dienu mums būs labākas e, metodas, būs labāka pieeja. Un e, tas mums ļaus samazināt izmēģinājums ar dzīvniekiem, varbūt pat tiem pieliks punktu. Uh, un mēs varēsim nodrošināt pietiekami labu prognoz, prognozēšanu attiecībā uz cilvēku slimībām. Es šodien atkal izteikšu aicinājumu. Mēs atrodamies šeit Eiropas parlamentā. Apvārsnes 2020 ir pats labākais rīks. Te ir runa par novatoriskumu. Mums ir vajadzīgs novatoriskums, alternatīvu metožu izgudrošanai nākotnē. Mums ir vajadzīgs arī novatoriskums, lai izgudrot labākus dzīvnieku modeļus. Taču mani mazliet uztrauca tas, kas ir ierakstīts šajā aicinājumā apvārsnim 2020. Tur nav pieminētas infekcijas slimības, jo pasaulē parādās jaunas infekcijas, kā piemēram ebola. Tas būtu tātad aicinājums no manas puses. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas uh, projektu pieteikumi atbilstu vajadzībām. Man nu te būtu runa par dzīvniekiem vai par cilvēkiem. Paldies. Dziękujemy, pani profesor. Un es paldies, saka priekšsēdētājs. Vai ir kādi jautājumi Falkenberga kungam? Varbūt jūs varat ātri rēģēt uz tiem, ja tādi tik izteikti. Thank you, Chairman. Priekšādātāji pateicos. Jā, ja jūs man ļausiet, es gribētu rēģēt gan uz pāris lietām, ko dzirdēju debatēs. Un kas sasaistīta ar direktīvu. Tika teikts, lūk, ka šī direktīva neatļaujot piemērot striktākus mērus. Un tad ilsiet otro pantu šai direktīvā. Un tad jūs sapratīsiet, ka tur ir teikts pavisam kas cits. Uz otrādi šādi mēri ir ļauti Un to drīkst darīt jebkur dalību valsts, kurai jau, piemēram, tāda piemīt un tā tālāk. Tas ir noteikums, ko arī izmanto virkni dalību valstu. Viņi mūs ir informējuši par to, ka viņi lūk striktākus mērus patur spēkā. Tāpat arī no Margaretas Haukens dzirdēju, ka lūk Dānijas tiesību aktos paredzēti noteikumi par sāpju samazināšanu dzīvokļu te, eh, dzīvnieku testēšanā. Un arī šajā gadījumā es gribu teikt, eh, ka, lūko, apskatieties uz 14. direktīvas pantu. Tādi noteikumi ir iekļaut arī šajā direktīvā. 2010.63. Un visbeidzot, kas nav maz nozīmīgi, es arī dzirdēju apgalvojumu, ka būtu neiespējami zinātniekiem uh, apstrīdēt lēmumus, ko pieņem Eiropas zinātniskā struktūras, nu vienalga eka vai citas. Šajā direktīvā, tieši tāpat kā visās citās ES direktīvās un tiesību aktos, par tādu iespēju, ka viņu var apstrīdēt, jebkurš pilsonis var vērsties vai nu pataisno pie tiesas, vai iet cauri Eiropas komisiju, tāpat arī var to darīt, izmantojot eh, lūgumrakstu komiteju parlamentā. Ir virkne uh, iespēju scenāriju, ko var izmantot, un tas attiec, tas attiec, attiec uz visiem Eiropas tiesību aktiem. Es domāju, ka tas būs ļoti svarīgi, un tas būs ļoti svarīgi arī attiecībā uz citiem tiesību aktiem, ka, lai mēs aktīvi strādātu pie šī tiesību aktu īstenošanas, tā lai tiek panākt tajos noteiktie mērķi. Paldies! Paldies, priekšādātājs turpina. Iniciatīvas organizētāju vārdā Tālāk došu vārdu Raisa kungam. Merci beaucoup. <clears throat> Euh, Paldies. Jā, ļaujiet man arī pieminēt pāris tādus zinātniskus faktus. Un tad jūs paši varēsiet lemt. Atcerēsimies, ko nu pat teica Barēsinusī kundze. Es saku paldies viņai par viņas uzrunu, bet tomēr tā man nepārliecināja. Es paskatījos viņas e, publikāciju, kas šķiet 2015. gadā publicēta daudz. Daudzi no darbiem, ko viņa minēja, saistīti ar HIV vīrusu nodošanu no mātes bērnam. Un man šīs publikācijas un raksts ļoti interesē, tāpat arī gribu viņu apsveikt ar to, ka viņi ļoti daudz uzmanības pievērsas šai ļoti nopietnējai problēmai. Bet, ja nu mums būtu iespējams izārstēt HIV, tad mums nevajadzētu vispār satraukties un uztraukties par to, ka šis vīrus var tikt nodots no mātes bērnam. Vai ne tā? Un tāpēc varbūt labāk būtu pētīt pašu HIV ārstēšanas eh, iespēju Sinusī kundze ir iztenojis, protams, pētījumus, lai šādas zāles meklētu un tā tālāk. Bet pagaidām taču nav šāda ārstēšana tomēr vēl atrasta, nav iespējams tā, mm, to, šo slimību izārstēt. Nu, nu piemēram, uh, Pa, nu, ir taču tā, ja hipotēze pēc diviem, trim centieniem nestrādā, tad es parasti meklēju kādu citu hipotēzi, bet uh, eh, sinusīkundas hipotēze nemainās. Vienkārši izmantos pašus uh, pērtiķus, makakas, šimpanzes un, un citus pērtiķus, sakot, ka nē, nē, nē, mēs gan kaut ko šeit varam izpētīt. HIV un. Uh, SIV, kas ir tā kā pērtiķa vīrusa versija, bet tas ir pavisam cits vīrus. Un to nevar noliegt. Tā tas ir. Un šie HIV un CIV nebūtu nav līdzīgi. Un tāpēc es gribētu nākt klajā ar tādu visai saprātīgu hipotēzi, manuprāt, ja jūs vēlaties virzīties uz priekšu ar aicu ārstēšanu, ja jūs šādu vakcīnu izstrādīsiet, izstrādāsiet, tad jāsaka, jūs būtu paveiks neiespējamo misiju jo šis vīrus iet ļoti ātri uz priekšu, notiek mutācijas tā ietvaros, un ja šis vīrus šobrīd ir tādā formā kaut kur, tad tikko tiks izstrādāt vakcīna, tikmēr viņš jau būs citur un pavisam citā formā. Tāpēc es nedomāju, ka šo jautājumu iespējams efektīvi atrasināt, bet savukārt, ja mēs skatāmies ciešāk uz tiem mehānismiem, kas ļauj vīrusam, piemēram, eh, pāriet no viena cilvēka uz otru, un tad pēc tam, ja šo sistēmu mēs tad dažādā veidā varējam un par to domājam, tad var daudz ko padarīt. Francijā, piemēram, ir sintāskās pētniecības centrs, kur jau ir iegūts patents par terapeitisko ārstēšanu, kas ļautu pilnībā iznīcināt šo vīrusu, un, nu, nu, tātad, nu, nevis vakcīnu, bet gan ārstēt pašu vīrusu. Uh, Un nu tā līdz ar to tādā gadījumā jāveic kliniski izmēģinājumi, varbūt šādā veidā, jaunā veidā. Protams, nav mana atbildībā, tā nav man arī kompetence īstenot kliniskos pētījumus. Bet esmu sazinājies arī ar farmaceitisko um, eh, kompāniju vadītājiem. Viņi, viņi man saka, lūk, uh, aids, šāda veida vakcīnas un es covid, tas mums ienes ārkārtīgi daudz līdzekļu. Viņi nemaz nevēlas rast šādu ārstēšanas veidu, un tāpēc es atvainojos, bet, nu, man vajadzēja to visu un tomēr arī pakomentēt. Bardzo dziękuję. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par šo mm, uzstāšanos vēl kāds vēlas vēl izteikties. Jā, labprāt, jā, labprāt un pilnīgi noteikti, jo pirmkārt gribu precizēt, ka es šeit nepārstāvu nevienu farmacētisku uzņēmumu, jo es nekad neesmu tādā strādājis, es nekad nestrādāju viņu labā. Es esmu zinātniece, kas strādā akadēmijai, akadēmija, un nekad neesmu saņēmis nekādu finansējumu no finan farmacētu kompānijām, tāpēc to gribu skaidru un garšu pateikt. Otrām kārtām Domāju, ka jūs acīm redzot tā uzmanīgi nepaskatījāties uz manu pētījumu, to, maniem pētījumiem tomēr. Man ļoti žēl teikt, bet jāsaka, nav tā, ka es strādāju ar vienu un to pašu lietu 33 um, gadus jau, kā jūs to mēģinat teikt. Es nestrādāju vairs pie šī jautājuma par HIV viens nodošanu no mācas uz bērnu, es arī nestrādāju arī pie vakcīnu izpētes vairs. Es vienkārši gribēju precizēt un skaidri pateikt, ka pastāv HIV ārstēšanas iespējas. HIV mūsdienās vairs netiek uzskatīts par letālu nāvējošu slimību. Pacienti var ar to dzīvot. Mēs esam jau panākuši to, ka vairāk kā 4 miljonu dzīvību tiek uh, aiztaupīts ar šīs ārstēšanas palīdzību. HIV šobrīd ir hroniska slimība, ko iespējams ārstēt. Un ārstēšana šīs zāles mm, palīdz ne tikai novērst pacientu nāvi, bet piedāvā dzīves garumu, nu, tādu pats, apmēram tādā pašā līmenī kā tiem, kas nav neslimo šo slimību. Turklāt šī ārstēšana nodrošina arī, zinām, profilaktisku daļu, nu, neļaujot vīrusu nodot no mātes bērnam, un te man, nu, prieks jums teikt, ka ir gūti panākumi. Valstīs, kur ir piekļuve ārstēšanai, šobrīd vairs nenotiek HIV vīrusu nodošana no mātes bērnam. Nu, tas taču ir izcili, vai ne tā? Tāpat laikā šī ārstēšana, protams, nav vienkārši. To grūti nodrošināt pilnīgi visiem. Tikai 40% pasaules iedzīvotāju, eh, nu, kas ir ar šo HIV eh, slimību inficējušies, var piekļūt ārstēšanai. 60% no šiem slimniekiem tādas pieejas nav. Tas nozīmē, ka mums jāgūst tālāks progress. Un manā laboratorijā mēs šobrīd strādājam tieši pie tā. Mēs cenšamies saprast tos mehānismus, ar kuriem atsevišķi indivīdi, piemēram, lūk, dabiski kontrolē šo infekciju. Kā tas darbojas? Un tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā tas, ko jūs nu pat teicāt. Nu, bardzo dziękuję, proszę Państwa. Priekšādātājs turpina. Paldies, profesora. Paldies. Līdz ar to esam noslēguši šo, šīs paneļa diskusijas otro daļu. Lielas paldies visiem runātājiem. Jums, profesori, tieši tāpat. Un tagad trešā paneļa diskusija to atklās Makaivors kundze lūdzu. Gribu vērst jūsu uzmanību uz uz to, ka, nu, pastāv problēma ar pētniecību šai kontinentā. Tā viņš šķiet, ka Eiropa kļūst arvien nepievilcīgāka zinātnieku acīs jo pastāv dažādi veidi noteikumi testēšanai, pētniecībai, kur un daudzkārt šī pētniecība pārvietojas uz citurien pasaulē, kur juridiskais ietvers ir daudz vājāks un tāds, nu, tā teikt, vaļīgāks. Jāsaka, tie ir ārkārtīgi sarežģīti lēmumi, kas mums jāpieņem. Makaibārs kundze, jums desmit minūtes, lūdzu. Labu pēcpusdienu visiem! Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani! uzstāties un arī gribu teikt paldies visiem un pilsoniskās iniciatīvas organizatoriem, kas savākuši šo miljonu pilsoņu parakstu, kas vēlas pielikt punktu dzīvnieku testēšanai. Es savās uzstāšanās laikā vēlos pievērsties vairāk rīcībai nekā tiem argumentiem, ko mēs nu pat jau uzklausījām no visām pusēm. Rīcības ir rīcība iespējas pastāv vairākas, ko var, ir lietas, ko var darīt jau šobrīd, un ir tādas lietas, ko var plānot nākotnē, kas attiecas uz tādām uh, iedvesmojošām rīcībām, tas saistīts ar pašreiz uzņemtām saistībām, un ir tādas saistības, kas jau pastāv, un kas ļautu samazināt, samazināt dzīvnieku testēšanu un varbūt to pilnībā pat izbeigt. Tātad, ko varam darīt šobrīd? dzirdēja ļoti plašas diskusijas par to, kā notiek dzīvnieku testēšana. Dzirdējām diskusijas par to, kas tiek dzīvniekiem nodarīts, kāpēc un kā to varbūt visu mainīt. Bet stāsts sākas pavisam kur citur. Tas sākās 93. gadā, kad pilsoņi vēlējās pielikt punktu kosmētikas testēšanai uz dzīvniekiem. Toreiz visi bija viensprāts, ka kosmētikas testēšana neattaisno to tās ciešanas, kas tiek šī mērķa vārdā nodarītas dzīvniekiem. Politiķi toreiz rīkojās, un tad visbeidzot 20 gadus pēc tam, 2013. gadā, tika eh, pievērots ES aizliegums kosmētikas testēšanai uz dzīvniekiem. Tāpat arī tika liekts tirgot produktus, kas tiek iegūt šādas testēšanas rezultātā. Tad, lūk, tā esam nonākuši 21. gadsimtā. Visu šī gadsimta laikā ir turpinājušās sarunas un debats par to, bet visvairāk apspriestā tēma varbūt ir aizvainojusi pārējās, ir šis, šī regulējošā testēšana, respektīvi tas veido tikai 10% no kopējā testēšanai pakļauto dzīvnieku skaita. Un tāpēc viena no lietām, ko es tiešām augstu vērtēju attiecībā uz šo pilsoņu iniciatīvu, ir tas, ka fokus ir mainīts no šīs uh, regulētās testēšanas uz cita veida dzīvnieku izmantošanu. Un te es runāju par biomedicīnisko pētniecību. Bet nu tagad mirkli apstājieties un padomājiet par šo regulēto testēšanu Eiropas Savienībā, šo legālo testēšanu un iemesliem, kāpēc politiķi ir pievērsušies šai jomai. 2001. gadā rīča priekšlikumā tika paustas bažas, ka vairāk kā 45 miljonu dzīvnieku varētu tikt izmantot eksperimentos rīča pieņemšanas rezultātā. 15 gadus pēc tam es joprojām strādāju pie tā, lai pārliecinātos, ka saistības tiek izpildītas. Pat tikai t, pa attiecībā uz to, kur aizstāt dzīvnieku testēšanu ar citu veidu testēšanas metodēm, ka tas ir iespējams. Un ja tas netiek darīts, tas tad, ko tad vēl? Tas taču ir pats vienkāršākais. Aizstāt dzīvnieku testēšanu citām metodēm, ja pastāv apstiprināts metodas. Bet es nonākšu vēl arī pie citām niansēm. Es par rīču varētu runāt daudz un dikti, bet tik daudz laika man nav atvēlēts. Tātad nākamais Viena no lietām, turklāt, ko pēdējo 15 gadu laikā esam piedzīvojuši, ir tas, ka ir raduš, radusies jauna direktīva. Šī 2010 šķērsvītra 63 direktīva. Šajā direktīvā mēs visi zinām, e, lai arī daudz kas varētu tikt uzlabots tās īstenāšanā, un turklāt varam arī apšaubīt tos pieņēmumus, kas ir tās pamatā, šajā direktīvā mēs labi redzam, ka ir iekļauti virkne tādu instrumentu, kas ļauj zinātnē virzīties uz priekšu. Pastāv šādi veicināšanas instrumenti. Atgriežoties pie biomedicīniskās pētniecības, tāpat laikā šī pilsoņu iniciatīva piedāvā iespējas dzīvnieku aizsardzības kopienai mm, likt biomedicīnas nozarei atkal nonākt diskusiju degpunktā, jo de, tikai 90%, jo 90 no visiem dzīvniekiem tiek izmantoti um, lietišķajā medicīnā. Un šī ir pirmā reize, pirmā reize, kad biomedicīniskā medicīna tiek apspriesta šajā struktūrā un šādā formā. To vērtēju ārkārtīgi atzinīgi. Gribu teikt paldies visiem, kas to padarījuši iespējamu. Zāļu izstrāde šobrīd nonāk uz krīzes situācijā, jā. Šajā nelielajā brīfingā, kas ir pieejams ārā, uh, pie durvīm tiek izskaidrots tas darbs, ko veic mana organizācija Humane Society International. Un mēs cenšamies šeit atspoguļot tās kļūmes, kas pastāv uz dzīvnieku testēšanu bāzētā pētniecībā kur tiek modi, modelēti šie slimību modeļi. Lai zāles varētu nonākt tirgū, zinātniekiem pirmām kārtām jāpārbauda eh, aktīvās vielas efektivitāte dzīvnieku modeļos Un tas nozīmē, ka viņiem jārada dzīvnieko šīs slimības modelis. Bet eh, tas varbūt nav tā, tas konkrētā dzīvniekam var nebūt dabiska slimība, un šie slimība tad ir jāinducē, un tad tad tos simptomus var ārstēt. Bet aktīvās vielas efektivitāte un panākumi e, tiek apliecināta, tālāk tiek pāriet uz toksikoloģijas testiem, bet pēc šiem efektivitātes testiem un pēc toksikoloģijas 95% gadījumos šie zāļu varianti tomēr izgāž šai pēdējās klīniskās izmēģinājumas posmos, respektīvi tajā brīdī, kad notiek testēšana uz cilvēkiem. Nu, vai tad tas nav tāds ļoti svarīgs fakts? Tas nozīmē, ka te, toksikoloģiskie testi e, ir tādus, ko nevar paļauties un nevar paļauties arī uz dzīvnieku testēšanu. Par toksikoloģiju es arī varētu ļoti daudz ko sacīt, bet padomāsim vispirms par šo efektivitāti. Izskaisītās sklerozes gadījumā 99% no zālēm ir pierādījuši sev kā neefektīvas pēc visiem šiem testiem. Tāpat arī attiecībā uz astmu gadu desmitiem ir testētas zāles uz dzīvniekam un tikai divas jaunas zāļu kategorijas izgudros. Un šis saraksts ir nebeidzams. Un tāpēc būtu laiks padomāt par to, kāda tad instrumenti ir mūsu rīcībā. Viens no instrumentiem ir iekļauts līgumā. 13. pants. Tur mums atgādina, ka dzīvnieku labturība ir vērtība, kas ir Eiropas Savienības pamatos. Un 60, 2010. 463 direktīvā savukārt ir teikts, ka e, tas tiek vēlreiz uzsvērts Nedrīkstam par to aizmirst, nedrīkstam to ignorēt. Un tam vajadzētu visi, visus mūs pamudināt uz rīcību, pārliecinoties, ka mēs panākam pārmaiņas un daram to vienprātīgi. Tātad, kā tad šīs vērtības varam īstenot dzīvē? Nu, esmu lūk sagatavojis šo slaidu, kur tiek runāts par dzīvnieku testēšanu un eksperimentiem ar dzīvniekiem. Lietas, kas bieži netiek teiktas. 2% no 1,5 miljoniem dzīvnieku, kas tiek pakļauti testēšana Eiropas Savienībā, tiek, tiek klasificēti kā, kā smagi testēšanas gadījumi. Te ir tā tāda atsevišķa klasifikācija, kas tiek piemērota eksperimentiem, un tur tiek runāts par tādām lietām kā elektrisko šoku, kā piemēram injekcijām, kas rada pilnīgu bezpalīdzību, il, paildzināts izolācijas periods no, no savas sugas eh, brāļiem, piespiedu peldēšana vai fiziskās aktivitātes testi, un šie eksperimenti cenšas tādējādi modelēt cilvēku slimības, piemēram, cilvēku depresijas modelēšanu uz dzīvniekiem. Kā tad to vispār var panākt? Nu, dzīvnieki taču nevar nerunāt, viņi nevar pastāstīt mums, kā viņi jūtas. Kā viņi to mēra? Viņi to mēra ar tādiem, lūk, šādiem te instrumentiem, šādiem eksperimentiem. Un tāpēc padomāsim par to, kādas ir mūsu saistības eh, dzīvnieku labturības jomā un virzīsimies uz priekšu šai, šai lietā jo direktīvā pašā jau tiek teikts, ka šīs direktīvas pats galīgais mērķis ir pilnībā aizstāt dzīvnieku testēšanu ar citām procedūrām un metodēm. Ko mēs varam darīt, lai pārliecinātos, ka tā tas tiešām arī notiek un tiek izbeigta dzīvu, dzīvnieku testēšana? Pirmam kārtām varam strādāt pie finansējuma struktūrām. Piemēram, tik pieminēts šis Lielbritānijas eh, plāns. Eh, tas nozīmē tādu pār pāri aģentūrām stāvošu plānu Lielbritānijā, kas sadarbojas ar dzīvnieku testēšanas regulātoru. Tur tiek runāts par prasmēm, praksi. Tur ir struktūras, kas darbojas ar vidas aizsardzību, pārtiks nekaitīgam jautājumiem. Tas tāds pāri struktūra robežām ejošs plāns. Un tā rezultātā tiek radīta tāda, nu, vienprātīga doma, kas tepat laikā ņem vērā arī biznesa iespējas un jaunas tehnoloģijas, kas var nodrošināt dzīvnieku labturību. Jo galā šis 95% izgāšanās rādītājs nozīmē, ka šī dzīvnieku testēšana nenes tos rezultātus, ko, mēs, ko, ko arī farmaceitiski uzņēmumi gribētu. Turklāt, protams, pastāv arī tādi motivējoši faktori kā projektu izvērtēšana un tā tālāk. Tur iespējams tad izvērtēt, vai eksperimentu mērķis ir izpildīts pēc tam, kad tas ir noticis. Tematiskais pārskatīšanas uh, variants komisija, kas strādā ar visām interesētām pusēm, tādām kā mums, var lemt tālāk par prioritātēm, kas tiks ņemts vērā pārskatīšanas procesā. Pastāv Eiropas uh, references uh, biblioteka, kur tiek runāts par dzīvnieku aizstāvošanu, laboratorija, un tur šīs laboratorijas apjomi un darba lauks tika paplašināts 2010. gadā, bet dalībvalstu ziņā un komisijas ziņā ir izstrādāta stratēģija, kas ļautu dzīvnieku testēšanu izskaust vispār. Un visbeidzot, protams, arī akadēmiskās aprins var kaut ko darīt. Šis Lielbritānijas delivery plāns um, ietvēra arī piezīmi par to, ka reizēm pastāv zināms konservatīvisms pašās zinātnieku aprindās, arī žurnālistu aprindās, un no šī konservatīvisma mums ir jātiek vaļā. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs un tagad. Politisko grupu vārdā Kaputo kungs. Jūs rīcībā trīs minūtes. Sī, grazie, prezidente. Innanzitutto. Uh... Paldies, priekšstādātāji. Vispirms vēlos apsveikt jūs ar šo iniciatīvu. Un es domāju, Makaivers kundze sacītais bija ļoti visaptvarošs un detalizēts. Es domāju, mums tiešām ir jāizceno plašas, atklātas debates bez aizspriedumiem. Jā, pat zinātniskajā uh, sabiedrībā pašā ir atšķirīgi viedokļi, un tas tikai liecina par to, cik grūti rast vienu risinājumu, kur apvienotos dažādie viedokļi. Vairāk par vienu miljonu pilsoņu ir atbalstījuši Eiropas pilsoņu institīvu, un tāpēc Eiropas parlamentam ir pienākums viņus uzklausīt un šī uzklausīšana dodas pareizajā virzienā. Nav viegli savākt vienu miljonu parakstu, tas nav nekāds mazais uzdevums, tāpēc vēlos apsveikt organizatorus ar viņu darbu, un viņu veiksmes tās ir uzvara e, visiem pilsoņiem, un tas būtu augsti jāvērtē Eiropas Savienības iestādēm. Tas apliecina to, ko Eiropas pilsoņiem ir metodi, kā ietekmēt eh, likumdošanu un pilsoņi seko notiekošam likumdošanas jomā. Komisija tiek lūgta atcelt direktīvu par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un piedāvāt jaunu direktīvu, kas aizliegt izmēģinājums ar dzīvniekiem. Lielais ievākto parakstu skaits liecina par to, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem uh, ir pilsoņiem būtisks jautājums, un tas ir arī ētiskas dabas jautājums. Iepriekšējie runātāji runāja par vivisekciju un izmēģinājumu ar dzīvniekiem, un viņa lūdza aizsargāt dzīvniekus, uzlabot viņu labturību, un es domāju, ka slaids, kur mēs redzējām, visnotaļ iedvesa šausmas. Tā ar vienu ir bijusi prioritāte Atcerēsimies 13. Eh, pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Eiropas pilsoņi eh, to neaizmirst, un tāpēc ir arī īstenotas konkrēts institīvs. Vērtīgajam ieguldījumam no Eiropas pilsoņu puses mums jāvirza divos virzienos. Pirmkārt, jānodrošina, ka izmaiņojumi dzīvniekiem caurskatāmāk, un vidustermiņā mums būtu jāpievēršas alternatīvām metodēm, kā jau runāja mūsu viešņa. Tie, kas izmanto izmetnēs ar dzīvniekiem, viņiem būtu jāpiedāvā informācija par projekta mērķi, par izmantotajām sugām, un tad pētījuma rezultāti ir arī jāpadara, jādara zinām sabiedrībai, lai cilvēki zinātu, kas notiek laboratorijas un vēl cita lieta ir uh, e, saistīta ar aizstāju metodi. Kā minēts, uh, izmēģinājumi ar dzīvniekiem šī metode nav pietiekama, lai izstrādātu risinājumus, kas paredzētu cilvēkiem. Es domāju, metodas, kas neiesaista dzīvniekus, ir iespējams dažādās alternatīvās un pētniekiem, tad, ja ir pieejama spēkā esoša alternatīva, neizmantojot dzīvniekus, ir jābūt pienākumam izmantot tieši šo metodu. Mums jānodrošina, ka nav šēršļu šo metožu izmantošanā. Ja mēs to nedarīsim, tad neredz, kāda visam tam ir jēga. Es uzskatu, ka ir noteikti jāiegulda līdzekļi alternatīvo metožu izstrādē. Tam jābūt prioritātei. Paldies! Man pusēl kādu. Man... Liels paldies! Kas saldo kungs lūdzu? Grazie. Tra le tante ingiustizie. Paldies, priekšstādātāji. Direktīvā ir kļūdas. Ir paredzēta, ka tā būs vienkārši administratīvā procedūra, lai dalībvalstis var piešķirt pētniecības atļaujas uz pieciem gadiem, ja tās mm, eh, daļēji ne, nec spēcīgi ietekmē sabiedrību. Es te runāju par 41. un 42. pāntu, un tur vienmēr ir paredzēts vienkāršots procedūras. Eksperimentētājiem ir jā, anonīmi jāpiedāvā informācijas kopums. Tas mums skatījumā ir svarīgi. Te arī tiek runāts par sugu daudzumu un mērķiem. Šis dokuments ir jāpublicē ar dalību valsts spēkiem. Es domāju, te ir reāla problēma ar caurskatāmību, jo mēs nezinām, kas notiek aiz laboratorijas slēgtiem durvīm. Un ir bijuši daudzi skandāli saistībā ar uh, cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem laboratorijās. Oficiālie statistikas dati iespējams tiek sagrozīti vienkāršotās procedūras kontekstā. Tas tikai liecina par to, cik steidzami ir mums jātiek vaļā no šīs direktīvas. Mums jāieklausās pilsoņu balsīs. Domāju, ka Eiropas parlamentam un Eiropas saimnībā obligāti ir jāuzklausa pilsoņu balsis. Te nav divu variantu. Lielas paldies! Turpin priekšstādētājs. Nākošais ir Makā kungs. Uh, Mevrouw McIver voor de hele. Mēs Makarkungs. Liels paldies, eh, Makaivers kundze, par ļoti interesantu uzstāšanos. Es arī vēlos izmantot šo iespēju apsveikt Eiropas pilsoņu institīvas organizātors. Jūs esat paveikuši lielisku darbu. Es vēlos šim tematam eh, tuvoties ar atvērtu prātu. Man patīk dzīvnieki Es domāju, te nav runa tikai par e, izmēģinājumu ar dzīvniekiem, taču ilgtermiņā ir vispār jāatsakās no izmēģinājuma ar dzīvniekiem. Vēlos uzdot jautājumu par TTIP nolīgumu iespējamo ietekmi. Jūs pamatot sacījāt, ka dzīvnieku labturība ir viena no Eiropas Savienības vērtībām. TTIP nolīgumam būs e, tālējošas sekas uz dzīvniekiem, kas tiek izmantot izmēģinājumos, zinātniskos izmēģinājumus, un sekas var būt pozitīvas. CITIP ir transatlantiskais nolīgums tirzniecībai un investīcijām. Te runa par standārtu harmonizēšanu tirzniecības eh, interesēs, lai veicinātu jaunu darbvietu izveidi un izaugsmi. Taču Te ir arī jāizvairās no dažādo standartu pārklāšanās. Tātad šai ziņā TTIP varētu sniegt savu ieguldījumu 3R principu īstenošanai un līdz ar to varētu samazināt arī izmēģinājumu skaitu ar dzīvniekiem. Vēl zināt, ko jūs par to domājat. Paldies, turpina priekšsādātājs. Nākošā runātāja Evī Kunze lūdzu. Paldies! Iesākumā es uh, uzskatu, ka mūsu kustības galvenā vēlme ir panākt, lai komisija sniedz spēcīgu atbildi, nevis uh, tā kā tas bija Right to Water institīvas gadījumā, tā bija tāda visnotaļ izšķītnāta uh, reakcija. Runājot par šo direktīvu, 16. pantā ir minēts, ka dzīvnieks, kas, iz, kas izmantots vienā izmēģinājumā, var tikt izmantots arī citos izmēģinājumos, ja ietekme ir bijusi mērana iepriekšējā izmēģinājumā. Tas jau šeit tika sacīts. Ja ietekme ir bijusi neliela vai mērana, Tad ir eh, ļoti daudz prakses, kā izvērtēt, kāda šī ietekme ir bijusi. Un tad ir arī astotais pielikums, uz kuru atsaucās mans kolēģis. Saskaņā ar direktīvu eh, šī ietekme tiek izvērtēta pamatoties uz stresu, ilgtermiņa kaitējumu, nemieru un tā tālāk. Iepriekšējā direktīva kas tika pieņemts 1983. gadā, ir atšķirīga. Un te rodas jautājums, kāpēc mēs varam soli atpakaļ tā vietā, lai dotos uz priekšu. Te ir paredzēts, ka var izmantot klīstošas dzīvniekus, ja zinātniekiem ir tāda vēlme. Agrāk tāda nebija. Man rodas jautājums, kāpēc tas ir paredzēts. Vai Eiropas komisija varētu lūdzu paskaidrot? vai šī direktīva tiešām aizsargā dzīvniekus un uh, veicina labturību. Paldies, uh, lūdzu, ko turms, turms kungs. Tiere sind fühlende Wesen. Paldies, priekšādātāji. Dzīvnieki ir būtnes, kas jūt, un tieši tāpēc šie 11,5 miljoni izveidāmi dzīvniekiem, kas Eiropā vēl arvien pastāv, uh, nedrīkst turpināties. Mēs tik tikko nodrošinājām, ka pēdējo apmēram 5 gadu laikā uh, tas viss ir samazinājies par apmēram 0,5%, bet tas ir absolūti maz. Un eh, tas arī parāda, ka mēs izjūtam šo politisko spiedienu virzīties uz priekšu. Domāju, ka tas, ko jūs eh, tikko minējāt, kur notiek šie uh, izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir ļoti būtiski. Mazāk nekā 10% ir eh, regulētā testēšana un uh, vairāk kā 10% biomedicīna, līdzīgi apstākļi, un domāju, ka šeit mums vajadzētu arī ķerties klāt. Tā ir galv, tas ir galvenais jautājums. Es eh, dzirdēju arī iebildes no vairākiem saviem kolēģiem, un, jo īpaši gribu pieminēt Tarabēlas kungu. Viņš eh, šeit salīdzinājumā izmēģinājums ar dzīvniekiem, ar tiem, kas iestājas par nāvis sodu. Es domāju, ka tas ir absolūti neakceptējami, un es uzskatu, ka viņam vajadzētu atvainoties par šo izteikumu. Kā mēs virzīsimies uz priekšu? Domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai komisija šo iniciatīvu uztvertu ļoti nopietni. Es gaidu no komisijas un domāju, ka daudzi no komisijas gaida konkrētas atbildes, jo īpaši šie pašlaik spēkā esošā direktīva 2010 šērfīta 63. Īsti nezinu, vai to vajag atcelt, bet to noteikti ir iespējams uzlabot. Nākamais mums varbūt vajadzētu ieguldīt vairāk naudas alternatīvajā pētniecībā, taču saskaramies ar vēl lielāku problēmu, un tas ir tas, ka netiek uh, ievērota uh, kosmētisko līdzekļu direktīva. Ja esam saņēmuši priekšsēdētāji, citi runātāji izteicās daudz ilgāk. Es gribu pateikt savu domu. Mēs zinām, ka kosmētisko līdzekļu direktīvā tiek uh, izmantoti dažādi trūkumi uh, un tukšās vietas, lai apietu šo tiesību aktu. Uh, Es gribētu zināt, ko komisija šeit varētu darīt lietas labā. Jūs runājāt arī par konservatīvismu pētnieku kopienā. Ko mēs konkrēti varētu darīt, lai vērstos pret šo konservatīvismu? Dłuższe wypowiedzi mieli ci, którzy korzystali z czasu dwóch komisji. Priekšsēdētājs. Tie, kas izmanto divu komiteju vārdā varēja, izman, varēja runāt ilgāk. Tā es atdod jūsu komentāru. Un tagad lūdzu Zulo kungs. Vēlos atgriezties pie eksperta sacītā pēdējo divu paneļu laikā. Iepriekšējā runātāji izteicās, ka mēs varētu jūs, ka mēs varētu aicināt atbalstīt pētniecību citās metodēs. Un šajā panelē mēs teicām, ka pašais spēkā esošie noteikumi tiek ievēroti. Nu, patiesībā mūsu rīcībā jau ir pieejams alternatīvas, taču tā alternatīva, kur mēs esam izvēlējušies, ir vienvirziena ceļš, un pilsoņi patiesībā nevar raudzīties cita ceļa virzienā, tāpēc, ka trūkst politiskās gribas. trūkst ekonomiskā atbalsta un arī regulatīvā atbalsta citai, citam ceļam. Un 13. Uh, 13. pantā par eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību ir minēts, ka viens no principiem ir dzīvnieku labturība. Pēdējo dienu un nedēļu laikā padomi un komisija skatās, eh, pētī eh, dzīvnieku slimības, kas ar kurām inficējas arī cilvēki. Jāskatās, kas tad īsti ir dzīvnieku labturība. Patiesībā jebkāda atsauce uz to vispār vairs netiek uzskatīta par aktuālu. Kad veid, beidzot tiks izveidots uzticams eh, tiesību aktu kopums labturības, dzīvnieku labturības ziņā. Paldies! Un tagad vārds ekspertei Makaivers kundzei. Right, Lielas paldies par visiem jautājumiem un komentāriem. Runājot par nepamatotajiem trūkumiem direktīvā, jā, neapšaubām tāda ir daudz vienkāršotā procedūra, kur jūs pieminējāt, ir viens no tiem. Un vēl viens fakts ir, ir tāds, ka projekta izvērtējumā, ja ir iespējama cita metode, tad tā ir eh, jāpārskata. Tas ir komentārs par konservatīvismu. Runājot par citību, izmēģinājumu ar dzīvniekiem, citību kontekstā ir interesants temats, jo regulējošā, regulējušās testi, testēšanas ziņā lielajām Uh, korporācijām ir interese pēc iespējas samazināt izmēģināt dzīvniekiem, jo tā tiek uh, samazināts izdevumi. Tātad TTIP kontekstā uh, tiek izdarīts spiediens, lai samazinātos izmēģinājumu ar dzīvniekiem skaits. Taču tas neatiec uz dzīvnieku labturību, piemēram, ASV. Putni um, peles un uh, žurkas, kas vispašāk tiek izmantotas izmēģinājums ar dzīvniekiem, vispār netiek nekāda aizsargāts. Un TTIP ir uh, risks šai ziņā, draudi šai ziņā. Es domāju, ka papildus tam uh, ir vērts padomāt par kosmētikas direktīvu Eiropas Savienībā. Es baidos, ka jebkādas, jebkāds demokrātijas zaudējums citību kontekstā mums liks arī zaudēt eh, šādu veidu tiesību aktus, kas izstrādāt pamatoties uz sabiedrības institīvu. Jā, mums tiešām pietrūks tiesību aktu. Tas pats attiec uz drošības klauzulām, kas ļautu eh, smagākus izmēģinājumus ar dzīvniekiem, kā tas saraksts, kur es jums sniedzu, īstenot. Un vienīgā lieta, Uh, vienīgā vieta, kas par to ir atbildīga, ir patiesībā industrija, tās lobby, uh, kad tik gatavot diskusiju būtībā. Te ir pavars iespēja doties tālāk nekā uh, tas virziens, kur pieļauj juridiskais konteksts. Un cinieku aizsardzību šajos drošības, šajās drošības klauzulās, kas paredz lielāku drošību teorētiski, uh, patiesībā nedarbosies, jo mehānisms, ko šeit varētu piemērot, ir tik sarežģīts, ka tas netiks darīts. Un atkāpjoties no konservatīvismu, visiem būtu svarīgi saglabāt dialogu vienam ar otru. Un dzīvnieku aizsardzības sabiedrībai ir jāsniedz eh, konkrēts vēstījums Eiropas komisijai, kurā virzienā, virzienā tam mēs vēlamies doties. Un tad arī izaicinājums, ka 95% pēdējā posmā, pēdējā izstrādes posmā esošo zāļu netiek apstiprināts. Vai par vispārējo dzīvnieku labturības likumu jā, būtu labi, ja to labturību varētu uzlabot. Pašreizējā direktīvā ir iespējas, taču mums jānodrošina, ka direktīva pilnīgi tiek īstenot. Un atbildība šai ziņā gūstas uz dalībvalsts pleciem. Tā ziņā, kā tās izvērtē projekts, piemēram. Ja izvērtētāji uzskata, ka izmēģinātāja mērķis neatbildīs uh, Uh, dzīvnieku labturības noteikumiem, tad uh, uh, šī izmēģinājuma nenotiks. Ir arī cita zinātniskā alternatīvā, alternatīva, kas, piemēram, ar cilvēku biomedicīnu. Tad paskatīsimies, kā varam risināt visus šos izaicinājumus un piedāvāsim stratēģiju, kas varētu aizstāt visus izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Paldies! Bardzo, pan, bardzo Pani dziękuję. Paldies. Tagad eh, trešās kārtas noslēgumā es gribētu dot vārdu vienam no organizētājiem, Minaškungam. Lūdzu, jums atvēlēts 5 minūtes. The biggest challenge, the biggest challenge. Vislielākais izaicinājums eh, Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvai nav zinātne. Eh, tā ir komunikācija. Iniciatīvas eh, ideja bija pārcelt šīs debates no dzīvnieku labturības uz eh, dzīvnieku modeļu derīgumu. Un tas, ko mēs šodien darījām, mēs tikai tā pavisam pavērši pieskārāmies zinātnē. Mēs gribētu aicināt Eiropas komisiju organizēt zinātnieku publiskās debates un tā varētu būt uh, tāda kā publiskā žūrija, kur ekspertiem nebūtu atvēlēts tikai desmit minūtes, bet kur mums būtu trīs līdz piecas dienas, lai diskutētu par zinātniskiem jautājumiem, un eksperti būtu no abām pusēm. Ja mēs to neizdarīsim, ja mums nebūs nopietnu zinātnisku debašu, tad mēs uh, īstenībā aizmirsīsim par šiem 1,7 miljoniem cilvēku parakstu iniciatīvu. Mēs aizmirsīsim par dzīvniekiem un aizmirsīsim par pacientiem, kas vēlas, lai ārstēšana balstītos uz personalizētu medicīnu, nevis uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Mums ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, piemēram, botoks, to jūs visi pazīstat, un es pieļauju, ka daudz no jums to lieto. Taču botoks ir botulīna toksīns, vistoksiskākā viela, kas ir pazīstama zinātnē. Gadiem ilgi um, zinātnieki un rūpniecība teica, ka mēs nevaram mm, aizstāt uh, peles, lai konstatētu, cik tos, toksisks ir botulīns. Un tikai tad, kad eh, botoks ieguva šo kosmētisko pielietojumu, tas kļuva pazīstams sabiedrībai, un tas savukārt eh, ļāva botoksa ražotājiem saprast, ka pēļņa varētu mazināties. Un tiklīdz kāds notika, rūpniecība nekavējoties atrada uz šūnām balstītu testēšanas metodi, vistoksiskākajai vielai, kas ir pazīstama zinātnē. Tātad šeit nav runa par zinātu, te ir runa par ļoti komplicētas informācijas pasniegšanu, un mēs to nevarējam šodien izdarīt, ja ekspertiem ir atvēlētas tikai desmit minūtes. Mums ir vajadzīgas patiešām nopietnas zinātniskas debates. Uzskatu, ka šajās debatēs mēs noteikti uzvarēsim. Un, ja sabiedrība sapratīs, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem nav šis nepieciešamais ļaunums, par ko mums tas stāsta desmitiem gadus ilgi, mēs varēsim šo nepieciešamais aizstāt ar ko citu. Viss, kas paliks, būs ļaunums. Sabiedrība noteikti neakceptēs ļaunumu un to izdzēsīs. Paldies! W ten sposób zakończyliśmy trzecią rundę. Liels paldies! Līdz ar to trešā paneļa diskusija kārta ir beigusies. Gribētu tagad aicināt eh, Tamīno kungu izteikt eh, noslēgumu vārdus. Paldies, priekšādātāji! Uzskatu, ka šīs plašās debates iespējams neatrisināja visas problēmas, bet uzskatu, ka ļoti daudzas problēmas tagad ir daudz skaidrāk redzamas. Lūk, kas man būtu jāsaka. Gandrīz visas iesaistītās puses saprot, ka mm, izmēģinājumi ar dzīvniekiem nevar nodrošināt visas prognozes un nevar arī sniegt uh, atbildes uz to, kas ir paredzēts līgumā. Tātad, proti, mūsu uzdevums ir aizsargāt pilsoņu veselību. Uzskatu, ka mēs nevaram teikt, ka uh, šī metode uh, ir vislabākā. Tā drīzāk ir nepareiza, un metode, ja tā ir nepareiza, tā ir nepareiza. Protams, mums ir jāmeklē arī alternatīvas metodes. Mums ir jāsaprot arī, kā varētu aizstāt nepareizās metodes. Ja mēs pieprasām direktīvas atcelšanu, tad eh, tas netiek darīts tāpēc, ka ir izteikts šāds lūgums. nevar arī šeit uzdot jautājumu, vai būtu labāk, ja šāda direktīva vispār nebūtu pastāvējusi. Mums tagad ir jāatbild uz jautājumu, vai mums vispār ir vajadzīga direktīva par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Ja šādi izmēģinājumi ar dzīvniekiem vispār nebūs, tad direktīva arī nebūs vajadzīga. Šeit ir runa par zinātniskiem jautājumiem, ne tikai par dzīvnieku aizsardzību. Mums ir vajadzīgi instrumenti, kas ļautu mums aizsargāt gan pilsoņus, gan arī vidi. Mēs vēlamies šo mērķi sasniegt. Protams, tas nenotiks rīt. Mēs saprotam, ka ir arī dažādi praktiski apstākļi, kas ir jāņem vērā, bet pieredze mums rāda, ka mēs varam noteikt ļoti konkrētus mērķus, termiņus. Mēs varētu, pie, piemēram, teikt, ka, ka 2020. gads ir aptuvenais laiks, kad mēs varētu būt sasnieguši vajadzīgo progresu, lai mums izmēģinājumi ar dzīvniekiem nebūtu vairs vajadzīgi. Tas nāktu par labu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Galu galā pastāv pretruna, ja mēs vēlamies paturēt direktīvu un vienlaicīgi pilnībā aizliegt izmēģinājums ar dzīvniekiem. Tātad vai nu viens vai otrs. Uzskatu, ka šādas pretrunas nevar pieļaut. Tieši tāpēc mēs vēlētos, lai tas tiktu svītrots. Tāpat arī mums ir uh, jānorāda, ka uh, uh, obligāti ir nepieciešami izmēģinājumi ar dzīvniekiem, uh, tas arī nav pareizi. Tātad mums ir jāizstrādā alternatīvas metodes. Ar alternatīvām metodēm mēs varētu aizstāt pilnīgi visu. Mums varbūt tagad eh, nav uh, vajadzīgo finanšu līdzekļu un nav arī pētniecības resursu. Un iespējams, ka tāpēc mēs nevaram uh, neko uh, izgudrot. Esam pārliecināti, ka katru reizi, kad uh, mēs izgudrojam kaut kādu metodi, tad uh, galvenais būtu uzdot jautājumu, vai uh, šeit netiek gadījumā kaitēt dzīvniekiem. Mūsu galvenā rūpa pašlaik ir, lai tiktu nodrošināti vajadzīgie finanšu līdzekļi. Mēs pieprasām, lai pēc diviem gadiem tiktu organizēta konference Eiropas līmenī, kur pilnīgi uh, skaidri un uh, plaši varētu spriest par šiem jautājumiem. Esam sagatavojuši dosie ar dokumentiem, esam apkopojuši ļoti daudz informācijas kas eh, varētu tām nākt par labu. Mēs varam šo informāciju ievietot arī internetā. Ar to mums nav nekādu problēmu. Šie dati zinātniekiem visticamāk jau ir zināmi. Mēs gribētu vienoties eh, par laiku. Ja laiks tiks atvēlēts par maz, tad mēs nespēsim visu izdarīt. Mums eh, ir jādod iespēja noskaidrot savas domas un idejas, un tas attiecas uz komisiju. Vēl mēs gribētu ieteikt komisijai, ja tiek teikts, ka ir alternatīvas metodes, kurās netiek izmantoti dzīvnieki, tad obligāti eh, šīs metodes ir jāizmanto, jo tagad 4. pantā ir šāda prasība. Mums Eiropas Savienībā vajadzētu palūkoties, cik tā šī prasība tiek ievērota. Mums vajadzētu arī paskatīties uz eh, citām normām. Šeit nav runa tikai par dzīvnieku labturības priekšrakstiem. Mums ir jāpaskatās uz eh, to, kas, piemēram, attiecas uz ķīmiskām vielām, eh, rīč, pesticīdi, biocīdi, tiek teikts, ka katru reizi, kad pastāv šī alternatīva metode, tā ir jāizmanto, bet nav nekāda garantija, ka tas tiek arī darīts. Un tad par rezultātu apstiprināšanu. Tas arī ir jādara izmantojot konkrētu procedūru. Ir vajadzīgs finansējums un struktūras, kas varētu sadarboties ar Eiropas institūcijām. Mums ir vajadzīgi tātad līdzekļi un arī zinātniskie resursi, lai to visu varētu paveikt. Nedrīkstētu būt tā, ka šīs validēšanas metodes ir tās, kur tiek pārbaudīts, vai alternatīvā sistēma funkcionē. Tad vienkārši tiktu apstiprināts tas, kas jau ir atrasts izmēģinājumos ar uh, dzīvniekiem. Farmakoloģiskajos un kosmetoloģiskajos pētījumos ir ļoti daudz datu, par pētījumiem ar cilvēkiem. Ir bijuši tādi pētījumi, kur vienīgais izveidāmi trusītis ir cilvēks. Un šeit mums ir iespēja paskatīties, vai alternatīva metode ir funkcionējusi. Galu galā mums jau ir visi vajadzīgie dati, lai to pārbaudītu. Šī sistēma ir daudz vienkāršāka. Attiecībā uz caurdzamību mums ir vajadzīgs gad, gada ziņojums par alternatīvo pētījumu izmantošanu Eiropas Savienībā. Pa, padały tu często różne poglądy, ale wszyscy. Paldies! Tātad dzirdējām ļoti atšķirīgus viedokļus, taču uzskatu, ka mēs eh, visi ar eh, tīru sirdsapziņu piedalījāmies šajās debatēs un ka ar savu teikto mēs vēlamies nodot eh, ļoti būtisku signālu. Ir skaidrs, ka mēs visi iestājāmies par augstiem dzīvnieku labturības standartiem Eiropā, taču vienlaicīgi mums ir jādomā arī par mūsu pacientiem un par pētniecības progresu. Domāju, ka šodien dzirdējām ļoti daudz priekšlikumu, kurus vajadzētu rūpīgi pārdomāt un Mēs noteikti šajā uzklausīšanā esam ieguvuši daudz informācijas, ko var nodot tālāk komisijai. Lauksaimniecības komiteja, vides komiteja, lūgumrakstu komiteja un rūpniecības komiteja noteikti uh, to ņems vērā un uh, mēģinās uh, nodot uh, šodien uzzināto tālāk. Mēs uh, vēlētos teikt, ka šī iniciatīva ir patiešām apsveicama. Uh, jo tā vēlreiz mums ir skaidri norādījusi, ka mums vienmēr ir jābūt modriem un jārisina problēmas. Tagad būtu pienācis laiks dot vārdu Eiropas komisijai. Esam pārliecināti, ka Eiropas komisija noteikti ļoti atklāti skatīs šo jautājumu. Mēs eh, arī esam pārliecināti, ka apvāršņa 2020 eh, līdzekļi noteikti noderēs eh, šo, šodien apspriesto problēmu risināšanā. Es gribētu pateikties vairāk nekā vienam miljonam Eiropas Savienības pilsoņu, kas izvirzīja šo iniciatīvu. Es arī augstu vērtēju komisijas darbu. Uh, Un uh, līdz ar to esam nonākuši pie šīs uzklausīšanas beigām. Vēlu visiem jauku vakaru un vēlreiz apsolīšu, ka noteikti atgriezīsimies pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Paldies!